tardes, kolēģis. Labdien, kolēģi! Labdien! Mēs sāksim darbu. Vispirms mums būs sadarbība pārunas ar delegāciju attiecībām ar Baltkrieviju. Es sveicu mūsu viesus. Tātad Baltkrievijas stāvoklis kā pirmais jautājums un ANO īpašais referents Mikloš Harasti ir mūsu vidū, un arī Valjantīns Stefanovičs, Baltkrievijas cilvēktiesību centra Vjasna priekšādātāja vietnieks. Tāpat sveicu arī deputātu, kurš arī sadarbojas ar Baltkrieviju. Mēs esam izveidojuši arī at, nu, šo jautājumu sagatavojuši sadarbībā ar grupu, ar delegāciju, kas sadarbojas ar Baltkrieviju. Vēl gribu pateikt, ka Baltkrievija pēdējo mēnešu laikā vienmēr regulāri ir bijusi mūsu darba kārtībā, un situācija valstī ir tāda, ka mēs tai rūpīgi sakojam līdzi Mēs sadarbojamies arī ar grupām un komitejām parlamentā. Esam attīstījuši divpusējās attiecības. Labprāt gribētu uzzināt, kā pašlaik, kāda pašlaik ir situācija, ņemot vērā, ka drīz būs prezidenta vēlēšanas. Galevska kungs uh, saņems pirmo, pirmais vārdu. Lūdzu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zainteresowanie sprawami Białorusi. Paldies, priekšādātāji Zdrojevska kungs. Paldies, ka šis jautājums šodien ir darba kārtībā. Gribu varbūt pastāstīt dažus faktus, kas ir arī izplatītajā dokumentā. Vispirms gribu teikt, ka delegācija sadarbībai ar Baltkrieviju pirmo reizi 12 gadu laikā viesojās Minskā, un mūsu ziņojumā par to arī ir runa. Protams, ka šī misija bija ārkārtīgi nozīmīga. Mēs centāmies uzlabot komunikāciju starp Eiropas parlamentu un Baltkrieviju. Delegācijas locekļi daži šobrīd atrodas zālē. Gribu teikt viņiem lielu paldies. Un tāpat ir būtiski uzsvērt, ka šī misija saistījās ar lielu darbu, ļoti intensīvu darbu, bet komunikāciju mums uzdevā, izdevās uzlabot un uzlabojām arī mūsu saiti, saikni ar Baltkrievijas opozīciju. Esam pieņēmuši ļoti būtisku lēmumu, tika pieņēmts ļoti būtisks lēmums, proti atbrīvot visus politiskos iesaudzī, ieslodzītos, un tas bija iespējams vairāku faktoru dēļ. Tas ir saistīts arī ar ekonomisko situāciju Baltkrievijā un arī ar prezidentu vēlēšanām, kas tuvojas. Mūsu vidū ir arī viens no opozīcijas pārstāvjiem no Baltkrievijas, un vēl, vēlos pateikt, ka uh, Jasnas centra aktivitātes arī ir veicinājuši to, lai komunikācija ar parlamentu kļūtu labāka. Kas mums bija īpaši svarīgi? Uh, Pati Baltkrievija arī cenšas aktivizēt uh, savas attiecības ar Eiropas parlamentu, cita starpā arī ekonomiski saimnieciski apsvērumu dēļ. Būtiski paturēt prātā, ka ir jāizpild noteikti priekšnosacījumi, Pirmkārt, tā ir cilvēktiesība ievērošana Baltkrievijā. Arī demokratizācijas procesiem jābūt ilgtermiņā izstrādātiem. Kā delegācijas vadītājs nevaru garantēt, ka šis process tiešām būs ilgtspējīgs un nepārtraukts, bet lēmumi, kas ir tikuši pieņemti, nu tie ir uz papīra, bet, bet eh, kurā katrā brīdī tos var arī atcelt bet svarīgi ir paturēt prātā, ka mēs neesam gatavi kompromisiem, runājot par pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Vēlreiz gribu teikt lielu paldies visiem, kas šajā delegācijā piedalījās, un visiem arī, kas mums palīdzēja sagatavot delegācijas vizīti. Un vēl gribu īpaši izcelt to, ka delegācijas dalībnieku līdzdarbība bija vērsta uz to un, un gara, deva mums iespēju izvairīties no kļūdām. Un mēs ceram, ka mūsu komunikācija turpmāk kļūs vēl labāka. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Stefanoviča kungam. Viņš ir e, cilvēktiesību centra Vjasnu priekšādātāja vietnieks no Baltkrievijas. Bašos. Pal labdien, paldies par iespēju šeit uzstāties. Teikšu jums dažus vārdus paraksturošu situāciju Baltkrievijā. Uh, tieši cilvēktiesību jomā. Kā jūs jau dzirdējāt iepriekšējos runātājs, šobrīd Baltkrievijā. Šobrīd Baltkrievijā tiek sagatavots prezidenta vēlēšanas, tās notiks 11. oktobrī, un runājot vispārīgi, situācija lielās līnijās atgādina to, kas bija jau 2010. gadā pieredzēts, gan pirms prezidenta vēlēšanām, un varbūt varētu būt trīs atšķirības. Pirmā ir tā, ka šogad vēlēšanas notiek eh, jaunā ģeopolitiskā situācijā saistībā ar Baltkrieviju un krīzi Ukrainā, protams. Otra atšķirība ir tā, ka vēlēšanas 2015. gadā notiek situācijā, kurā ekonomiskais stāvoklis pasliktinās. Un trešā atšķirība ir tā, ka 2015. gada vēlēšanas tad priekšvēlēšana kampaņa ir sākusies ļoti nelabvēlīgā situācijā brīvām, brīvu vēlēšanu norisei. Un līdz pat augustam bija redzams, ka šī situācija ir ļoti nelabvēlīga. Represijas nebeidzās pret neatkarīgiem žurnālistiem, pret žurnālistiem, kas sadarbojas ar ārzemju plašsaziņas līdzekļiem, un tāpat Uh, politieslodzītie joprojām atrodas cietumos, likumdošana uh, satur ļoti daudz ierobežojumu pilsoņu un pamata brīvību jomā, un tāpat, piemēram, ir krimināla atbildība par uh, dalību ne, nereģistrētās organizācijās, Baltkrievija joprojām piemēro nāsod un tam līdzīgi. 22. augustā tika apžēloti un atbrīvoti seši politieslodzītie, kurus mūsu organizācija par tādiem atzina. Un, protams, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējām Baltkrievijas iestāžu šādu soli. Jāsaka, ka viņus atbrīvoja nenoņemot jeb uh, nedzēšot no reģistriem viņu sodāmību. Tas nozīmē, ka viņu pilsoņu tiesības ir ierobežotas un tāpat arī profilaktiskās kontrolas pasākumi tiek veikti, kurus var arī um, sāsnāt, un tas var novest vēl pie papildus uh, arestiem. Augustā varas iestādes sāka tādu mīkstāku pieeju īstenot dažos jautājumos, nu, piemēram, augustā neatkarīgie žurnālisti netika uh, apgrūtināti, kas sadarbojas ar uh, ārzemju uh, partneriem, un daži piketi notiek minus, kā uh, neaizturot uh, darba līvniekus un bez lielas milcīs uh, klātbūtnes. Bet jāsaka, nav lielu izmaiņu likumdošanas jomā. Un attiecībā uz uh, vēlēšanām jāsaka, ka mums nav nekādu ilūziju par uh, rezultātiem un tāpat uh, arī attiecībā uz procedūrām, kādas ir un kādas mēs esam jau redzējuši, jo um, ECO rekomendācijas netika ievērotas, izmaiņas likumdošanā netika veiktas tādas, kas garantētu iespējas caurskatāmu balsu skaitīšanas procedūru ieviest Mūsu skatījumā jautājums eh, ir atklāts, ko mēs eh, redzēsim pēc eh, vēlēšanām. Mēs zinām, kāds būs rezultāts, bet nezinām, kādu politiku īstenos mūsu valsts iestādes. Un, protams, tādēļ ir ļoti svarīgi runāt par sistēmiskām izmaiņām praksē, jo Politisko atbrīvošanas gadījums mēs uh, iepriekš esam vairāk kārt redzējuši, piemēram, 2008. gadā varas iestādes atbrīvoja politiskos ieslodzītās, bet 19. oktobrī 2010. gadā mēs piedzīvojām vēl uh, striktāku represiju vilni attiecībā uz uh, oponentiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tādēļ es domāju, ka tieši sistēmiskās izmaiņas var būt tā garantija tam, ka varas iestādes neturpinās ar represīvo praksi un arī, ka valdību, valdības darbi būs tādi sistēmiski, nevis tikai reaģēs uz atsevišķiem punktuāliem notikumiem valstīm. Tādēļ man liekas, ka konkrētais piepildījums dialogam, kāds ir Eiropas Savienībā ar Baltkrieviju, var novest pie veiksmīgām izmaiņām valstī. Paldies! Ja jums uh, ir kādi jautājumi, tad būšu uh, gatavs uz tiem atbildēt. Muchas gracias, señor Stefanovic. Voy a darle ahora la palabra. Paldies Stefanoviča kungam. Tagad vārds Harastī kungam. Viņš ir ANO īpašais referents saistībā ar cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā. Lūdzu, paldies! Paldies par iespēju pastāstīt par jaunākajiem notikumiem saistībā ar cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā pirms notiks prezidenta vēlēšanas 11. oktobrī. Mēs visi zinām, kāds būs vēlēšana rezultāts. Un tieši šī iemesla dēļ uh, Nav, mēs zinām, ka nav mainīsies likumdošana, nav mainīsies situācija cilvēku tiesībās, arī vēlēšana tiesības nav reformētas, un vēlēšanas nevar būt brīvas un demokrātiskas. Nekas no tā nav iespējams, kamēr Lukašenko atrodas un ir bijis līdz šim pie varas. Šajā valstī, šī valsts ir joprojām vienīgā valsts Eiropā, kuras parlamentā jau 20 gadu nav bijis opozīcijas. Pēdējās iepriekšējās parlamentu vēlēšanās 2012. gadā bija redzams, ka tad rezultāts atkal bija parlaments bez opozīcijas, bet tika uh, piegriezt uh, vēlēšanu likumdošana, tā kļuva ierobežojošāka vai stingrāka. Un Mogherini kundzes dienas slikti, zinot, ka pieci cilvēki, kuri bez kavēšanās bija jāatlaiž no cietuma, uzskatīja, ka ar to ir pietiekami, lai lai kļūtu par tādu politisko atbalstītāji vai rokas puisi pirms, luk, pirms prezidenta vēlēšanām, lai izpaust savu atbalstu Lukašenko uh, e, režīmam. Paldies šīs parlamenta ziņojuma uh, autoriem. Tas ir ļoti tāds izlīdzināts dokuments. Tajā ir labi pareizi raksturota situācija Un uzsvērts arī, ka situācija ir jākontrolē ļoti uzmanīgi, kas notiek cilvēktiesību ziņā. Un nevajadzētu. aizmirst šo nopietno situāciju pirms vēlēšana situācijā. Jūsu rokās ir daudz dažādu rīku, ko Valenciāns teica. Viens no tiem ir politiskie um, ieslodzītie tika atlaisti, bet viņu sodāmība netika dzēsta. Ir ierobežojumi svarīgākajās cilvēku tiesībās Un visās šajās jomās cilvēkiem ir vajadzīga virkne atļauju no dažādām iestādēm un pilnīgi viss var tikt krimināli sodīts, par ko nav saņemta īpaša atļauja. Jūsu rokās ir iespēja noteikt sankcijas, arī uzlikt šīs sankcijas, Un pilsoniskā sabiedrība gaida jūsu atbalstu. Un ņemot vērā to, kas notika kopš pagājušā gada decembra, kad uh, plašsaziņas līdzekļu likums kļuva daudz stingrāks un viss internets nonāca valdības kontrolē, uh, Tas attiec uz pilnīgi visām tīmekļa vietnēm. Vienalga, vai tā bija um, tīmekļa vietne vai lapa vai vienkārši komentārs. Tika pieņemti stingrāki likumi, stingrāki noteikumi. Un politiskie ieslodzītāji gaidīja cietumā, kad viņus izlaidīs pirms vēlēšanām. Tad, ko es gribu teikt? Tas ir ļoti labi, ka šie pieci cilvēki tika atbrīvoti. Un, protams, labi, ka viņi neturpina izciet cies eh, sodu ļoti sliktos apstākļos, jo viņu situācija kļuva arvien ļaunāka cietumā. Tas viss ir, tas ir labi, ka viņiem tur vairs nav jābūt, bet Bet nevajag domāt, ka tas jebkādā veidā spēs aizstāt politiskās reformas, vai ka tas nozīmē, ka politiskās reformas notiek. Un ko es gribu ar to pateikt? Uh, sniedzot palīdzīgu roku situācijā, kas ir visai delikāta arī ģeopolitiskā ziņā. Tas ir saprotams žests, saplo, saprotams diplomātisks žests, bet no cilvēktiesību skatu, eh, skatu punkta tomēr vajadzētu pieprasīt priekšnosacījumu ievērošanu, nosacījumu izpildi un arī sankcijas varētu izmantot efektīvāk. Paldies! Es zinu, ka mans laiks ir pagājis. Es labprāt atbildēšu uz jautājumiem par situāciju un par to, ko var darīt un mazliet detalizētāk paraksturošu situāciju. Paldies! Paldies, Harastī kungs! Bet pirms mēs sāksim debates, gribu dot vārdu Bigana kungam. Viņš vada EAD sadarbībā tieši ar Baltkrieviju, un viņš paraksturos Eiropas Savienības jaunās nostādnes. Um, we, uh, like to to with... Liels paldies! Vēlos mazliet pastāstīt jums, kāda ir pašreizējā situācija starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju. Protams, ka parlaments par to diskutēja arī plenārsēdes laikā 9. septembrī, pavisam nesen. Un es gribētu sniegt šo informāciju arī mūsu viesiem, kā savu organizāciju pārstāvjiem, kas uh, ir lieliski savu organizāciju pārstāvju. Mēs ļoti augstu vērtējam šo cilvēku darbu. Un kopš iepriekšējām uh, vēlēšanām Baltkrievijā uh, ir tikuši uzliktas um, sankcijas sadarbības starp Eiropas Savienību un uh, Baltkrieviju tika pārtraukta, tādēļ mums bija ļoti maz aktivitāšu ar Baltkrieviju, salīdzinām ar citām austrumu partnerības valstīm, tostarp uh, Azerbaidžānu. Pēdējo divu gadu laikā mums bija iespējams novērot zināms uzlabojums attiecībās starp ES un Baltkrieviju un sniegšu jums pāris piemērus proaktīvā Baltkrievijas darbība austrum partneru attiecību jomā, kur to varēja darīt, bija laba, piemēram, atpakaļ atgriešanas līgumi, izniecības nolīguma, mobilitātes partnerība, sastarpējās sapratnes memoranda, parakstīšana par uh, energodrošību. Tāpat arī veselu pusotru gadu mums ir noticis intensīvs dialogs, aplūkoja dažādus jautājumus, kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Mums notika arī dažādas prakses, un kā jau teicu, tā, tas parlamenta delegācijas e, vadītājs Droševska kungs, tad 12 gadu laikā šī bija pirmā Eiropas parlamenta vizīte uz Mīnsku. Kā jau teica Harašķī kungs, reģionālās konteksts ir izmainījies saistībā ar konflikts, kas noticis Ukrainā. Uh, Baltkrievija ir rīkojusies diezgan konstruktīvi un kā varbūt citi uzskatīja, pa, paredzēja, tomēr eh, Baltkrievija nepieņēma savu austrumu partneru viedokli attiecībā uz Krimas situāciju un tā tālāk. Taču praktiskajā uh, dzīvē situācija ir pilnīgi citādāka. Politisko apcietināto atlaišana notika augustā, īsi pēc tam, kad Eiropas Savienība un Baltkrievija noslēdz cilvēktiesību dialogu, un tas arī ir noticis tikai vienu reizi kopš 2012. gada, un Mogherīnī kundze šo cilvēku atbrīvošanu uzskata par svarīgu soli um, ļoti garā ceļā un par labu pasākumu uzlabot attiecības, turklāt vēlas sniegt um, arī labu signālu saistībā ar šo rīcību un to, kas notiek saistībā ar prezidenta vēlēšanām. Šeit ir uzaicināts OECD, lai sekotu uh, līdzi vēlēšanu gaitai. Šeit ir dažādi gan ilgtermiņa, gan īstermiņa novērotāji paredzēti, kā varēju konstatēt vakardien Varšavā. Uh, kur mums notika cilvēktiesība īstenošanas tikšanās. Situācija šobrīd tiek uzlūkot pozitīvi, raugoties uz dažādu ierobežojumu šīs organizācijas pārstāvjiem. Protams, ka mēs eh, nesam ar ilūzijām, tāpat arī pārstāvi nav ar ilūzijām, proti, ka vēlēšanas eh, atmosfēra nav īpaši pozitīva. izpēc vēlēšanām arī tiks uzsākts attiecīgs uh, process, lai aplūkotu visu vēlēšanu situāciju. Ir skaidrs tas, ka šo politisko ieslodzītu atbrīvošana nenozīmē, ka sarežģītā ANO uh, tiesība un cilvēktiesība situācija Baltkrievijā viens nakts laikā ir izmainīsies. Nav veikts nekādas sistēmiskas izmaiņas un pats svarīgākais pieprasījums no Eiropas Savienības proti politisko uh, ieslodzītāju atlaišana, šis mērķis ir izpildīts, taču Baltkrievija joprojām paliek vienīgā valsts Eiropā, kas piemēro nāvis sodu, un tāpat arī visas politisko ieslodzīto cilvēku tiesības nav tikušas atjaunotas. Vairākas politiskās tiesības, kā uh, pulcēšanās brīvība, uh, vēl joprojām ir ierobežots, un arī uh, Haraštī kunga iepriekšējā ziņojumā tas ir paust, ka notiek sistēmiski pārkāpumi šajos ties, šo tiesību jomā. Šo politisko oponentu ieslocīšana nebija vienīgais iemesls, kādā Eiropas Savienība uzlika sankcijas Baltkrievijai. Par šo jautājumu vēl joprojām notiek diskusijas gan padomē, taču ir skaidrs, ka šī Baltkrievijas spērtā soļa atzīšana par to lēmums tiks pieņems drīzumā. Kopš 2010. gada sākuma pirmo reizi ir iespējams iet tādu konstruktīvāku sarunu ceļu starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, un mēs nevēlamies, lai mūs kritizē par to, ka nesam izmantojuši šo iespēju, un mēs cenšamies doties um, tādā virzienā, lai situācijas uzlabotos starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, taču mums nav nekādu ilūziju par to, kāda ir Baltkrievijas mērķi, Baltkrievijas vadības elektrāta mērķi. Tika pieminēta jau sarežģītā ekonomiskā situācija Baltkrievijā, ka trūks struktūrālo reformu, privāto investīciju. Baltkrievijas ekonomika ir ļoti nekonkurētspējīga, ļoti jūtīga pret dažādiem šokiem un ir gandrīz pilnībā atkarīga no Krievijas. Un tas, protams, uh, pieprasa, lai tiktu īstenota diversifikācija, modernizācija, privatizācija un vēl ir nepieciešami daudz vairāk partneri Baltkrievijai, lai šeit tiktu panākt uzlabojumu. Baltkrievi ir uzsākus pirmos soļus pareizajā virzienā, ko to teica arī augstā pārstāvi mūsu plenārsaidas laikā, Un tiešā, šī tiešām ir iespēja uzsākt tādu pozitīvāku darba programmu ar vienu no svarīgākiem Eiropas Savienības uh, locekļiem, un lai šī valsts arī kļūtu par pilnvērtīgu austrumu partnerības valsti. Paldies! Liels paldies! Un tagad mēs uzsāksim diskusijas. Sākumā došu vārdu Kalnies kundzei lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Liels paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi kā daudzi mums, es atbalstu politisko ieslodzīto atlaišanu Baltkrievijā, atbrīvošanu, tāpat arī novērtēju Baltkrievijas ieguldījumu attiecībā uz Krievijas rīcību Ukrainā. Taču visbūtiskākais tests vēl joprojām ir priekšā, proti caurskatāmas, demokrātiskas un taisnīgas prezidentālās vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas. Pēc tam, kad OECD novērotāji būs snieguši pozitīvu novērtējumu par šīm vēlēšanām, tad mēs varam sākt diskutēt par dialoga atjauno, atjaunošanu, aktualizēšanu starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju. Es apzinos, ka gaisā virmos tādas konstruktīvu izmaiņu vēsmas un ceru, ka sekas eh, arī attiecīgi ietekmē mūsu kaimiņus Baltkrievijā, taču neesmu tik naiva, lai ticētu, ka Lukašenko vienkārši ir pieņēmis pēdējos mērus tikai savas labās sirds dēļ. Drīzāk tas ir augsts politiskais aprēķins, jo vēl joprojām Baltkrievija ekonomiski ir atkarīga no uh, Krievijas um, subsīdijām un šis dialogs ar Eiropu ir būtisks, lai iz, iz, izlīdzsvarot šo atkarību. Es ļoti uzmanīgi uzklausītu tos nevalstiskos uh, cilvēktiesība aktīvisti, kas daudz gadu garumā ir izturējuši milzīgas pojedienu valstī, kur viss ir aizliegts un nekas nav atļauts. Tādēļ man ir ļoti atvērts viedoklis attiecībā uz viņu aicinājumu un iedrošinājumu Eiropas Savienības institūcijām sniegt uh, pozitīvu vēstījumu saistībā ar pēdējiem notikumiem Baltkrievijā. Uh, un esmu arī to vidū, kas uzskata, ka mums ir daudz vairāk jāiesaistās ar Baltkrievijas sabiedrību, izmantojot izglītības, tehniskās sadarbības, dažādu apmaiņu iespējas. Jo tie ir cilvēki, kas nesīs izmaiņas. Mums ir jāturpina, mums Eiropas Savienībai ir jāturpina mūsu kritiskās iesaistīšanās politika, Un es ceru, ka mēs būsim iespēja, ka mums būs iespējams atvērt Eironest asamblēju arī Baltkrievijai pēc prezidenta vēlēšanām nākotnē. Lielas paldies! Jā, senjor Mamikins. Paldies, paldies Mamikinkungs. Paldies, es, eh, es runāšu Latvijas. Es gribētu sirsnīgi sveikt gan jūs, Stefanovičs kungs, gan ANO īpašu referentu šeit Eiropas parlamentā. Un, uh, uh, lai netērētu laika, daudz laika runam, es ļoti īsi, referatīvi, burtiski pievērsīšos trim momentiem. Pirmais, protams, var tikai atbalstīt vēlreiz un vēlreiz, kā jau teica delegācijas vadītājs Drajevska kungs, politiski ieslodzīto atbrīvošanu Baltkrievijā. Tas ir ļoti labs fakts, bet es uzskatu, ka a, ar to nepietiek un galvenais mums Eiropas parlamentam, Eiropas Savienību tagad nepazaudēt to mūsu uh, attiecību intensificēšanas kapacitāti. Un, protams, mums jātiekas ne tikai ar varas iestādēm, ko mēs, Eiropas parlaments, diemžēl neesam darījuši oficiālas delegācijas līmenī 12 gadus, bet arī tikties ar nevalstiskajām organizācijām, ar patiesi brīvo presi, ar um, sabiedriskajām organizācijām, ar opozīcijas pārstāvjiem dabiski. Tas ir vitāli svarīgi man skatījumā. Otrakārt, kad mēs kritiski raugamies uz Baltkrieviju, vienmēr pastāv risks pazaudēt arī labas sadarbības kapacitāti. Es domāju, ka mums, it īpaši Eiropas parlamentam, tas to darīt nevajag un vajag visos līmeņos tur, kur sadarbības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju tiešām ir laba, pārtikas nekaitīgumā jautājumus kopīgas eh, Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežas jautājumus un tā tālāk. Ka šī pozitīvā sadarbība ir jāsaglabā. Un treškārt, cik tas paradoxāli neskanētu, eh, runājot un domājot par Baltkrieviju, man vienmēr acu priekšā ir Kubas piemērs, kā vairāku gadu un gadu desmitu garumā eh, nonākot valstī izolācijā, izaugušas jau vairākas paudzes, kuras netic, kā apkārtējā pasaulē var citādi skatīties uz valstī. Un es domāju, ka tas ir pats galvenais, ka ko mēs neprasītu no Baltkrievijas varas iestādēm, mēs to neprasam, lai pieliktu ķeksīti atskaitē. Mēs to darām Baltkrievu tautas labā. Un mēs gribam, lai Baltkrievu tautai tai skaitā būtu redzamas tas pozitīvas pārmaiņas sabiedrību un valstī. Un tas ir pats galvenais. Tas ir tas, ko mana kolēģis Sandra Kalnieta nosauca par people-to-people -people kontaktiem. Paldies. Ar Belder. Paldies, Belder kungs. Paldies, priekšādātāji. Man ir divi jautājumi. Un es rēģēšu arī uz Eh, to, ko teica novērotājs. Pirmais - Krievijas militārā klātbūtne. Pēdējos gados tā ir palielinājusies Baltkrievijā, un Baltkrievijas teritorijā nedrīkst, no Baltkrievijas teritorijas nedrīkst būt nekāda intervence Ukrainas virzienā. Tāds Eh, solījums tik izteikts, bet skatoties uz pašreizējo situāciju, ņemot vērā Baltkrievijas ārkārtīgi lielo atkarību no Krievijas un Krievijas militāro klātbūtni, vai nevar notikt tā, ka Lukašenko ļausies, eh, piekāpsies? Cik lielā mērā jūs vērtējat šos draudus kā reālus? ka no Baltkrievijas varētu eh, sākties no Baltkrievijas teritorijas militāras darbības Ukrainas virzienā. Kā jūs vērtējat šīs izredzes? Un otrs jautājums Stefanoviča kungam. Manā valstī ir nevalstiskās organizācijas, arī baznīcas organizācijas, kas veicina cilvēku, tad pilsonisko dialogu arī ar Krievija, kādā veidā Baltkrievijā tiek nodrošināta reliģiskā brīvība? Paldies! Paldies! 21 gada vecumā amerikāņi saņem tiesības uh, sākt lietot alkoholu, tad viņi ir jau pieauguši. Lukašenko tagad 20 gadus 20 gadu laikā ir iemācījies, kā jāuzvar vēlēšanās un kā prezentēt realitāti, kā viņš to vēlas redzēt. Viņš jādomā ir lielākais vēlēšana eksperts pasaulē. Jautājums ir kurš no kura mācās Putins no Lukašenko vai Lukašenko no Putina. Ir pieci iemesli, kāpēc mums nevajadzētu kaut ko īpaši gaidīt no šīm vēlēšanām. Pirmais opozīcija pilnībā ir izslēgta no politiskās sāncensības. Tās nebūs vēlēšanas, bet gan Lukašenko pārvēlēšana, un Lukašenko būtībā kontrolē visu. Otrais, arī brīvu plašaziņas līdzekļu Baltkrievijā nav. Uh, situācijā Uh, Lukašenko ir vienīgais kandidāts, kurš saņem visu atbalstu. Tāpat novērotāji nevar pilnībā iepazīties ar vēlēšanu norisi ne vietējie, ne ārzemju. Novērotāja Harastīkungs nekad nav bijis Baltkrievijā, jūs varat to iedomāties, viņš ir ANO pārstāvis. Un ceturtais, arī tad balss netiek skaitīts iecirkņos centrālā vēlēšanu komisija, ko vada Lukašenko vīrs, ir tā, kas pieņem visus lēmumus par balsu skaitīšanu. Un pēdējais, vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc vēlēšanas Baltkrievijā no, tām ir paredzētas sešas dienas, piecas dienas tāds piecas dienas un naktis, kuru laikā vispār neviens nevarēs kontrolēt, kas notiek balsošanas iecirkņos. Un pēdējā, tātad šī eh, sastādiena ir izšķirošā vēlēšanu diena. Jā, politisko eh, um, Eh, ieslodzīto atlaišanu, protams, bija pareizs solis. Lukašenko ir vajadzīga nauda, viņam ir vajadzīga arī iespējas piedalīties, kaut ko iegūt no finanšu tirgiem. Un pat novērtējot administratīvos pūliņus, lai atvieglotu, lai varētu īstenot Minskas vienošanos, nevajadzētu aizmirst par Lukašenko paveikto ir cilvēki, kas ir vienkārši pazuduši bez pēdām. Un mēs, un te ir iesaistīts varas iestādes, neaizmirsīsim to. Tāpat Baltkrievija ļoti labprāt sadarbojas ar Krieviju, Krievijas militārās intervences paplašināšanā, uh, Arī militāra bāze netālu no robežas ir radīta jauna. Ir līdzīgi kā Sīrijas veidošana Eiropā Putinam, viņa militārisma uh, paplašināšanā. Man īsti nav jautājumu mūsu viesiem. Es tikai no Stefanoviča kunga gribētu zināt, paskaidrojiet, pastāstiet mums, ko Lukašenko sola savai tautai Situācija ir visai bēdīga. Ekonomika ir būtībā sabrukusi. Uh, valsts ir tikai pa pusēji tā kā neatkarīga. Varbūt jājautā Kremļa līderiem par to, kas ar Baltkrieviju notiks nākotnē. Ko Lukašenko sola? Ko viņš darīs pēc vēlēšanām? Paldies! Bien, je comprends évidemment les, les enjeux humanistes. Jā, es uh, saprotu politisko daudzveidību un uh, humanismu bažas uh, Baltkrievijā, taču gribu uh, atgādināt to, ka jārespektē cilvēktiesības, nacionālā suverenitāte un tāpat arī jāsaka, uh, ka uh, tautai nav jābūt vadītai no oligārhu uh, puses un arī ne no tehnokrātu puses kā ES un uh, Šveica varētu dot demokrātijas uh, paragstundas nevis ES sistēma, kas veidojas gadu pēc gada pret uh, tāds vēlmēm. Nu, katrā gadījumā jāsaka, ka neefektīva darbība tiek veikta. Tā novad pie tā, ka uh, valstis vēl vairāk noslēdzas, un bez tam, ja es uh, sekoju uh, dažu kolēģu loģikai, kas saka, politika kā attīstās no ekonomikas, no brīvās apmaiņas, no tirdzniecības, bet es, es tiek konsekventi atveriet Baltkrievi, atveriet vairāk iespēju Baltkrievijai, investējiet vairāk, atbilstiet vairāk jūsu kritērijiem. 2014. gada novembrī bija Minska un bija da, nu, dažas tādas Um, jau iepriekšējās domas, bet bija pārsteigts. Nu, es negribu teikt, ka tā ir Šveica, tas nav nopietni, bet tā ir valsts, kas pārveidojas, kas transformējas kurā ir ekonomiskas pārveidas veiktas, ekonomiskās zonas ar zemiem nodokļiem un kas politikas jomā mm, par Ukrainu parāda, ka varbūt mm, samērā atšķirīgas nostājas no Krievijas. Un es domāju, ka sankcija un noslēgtības politika pat labam nav pragmatiska un ir kontraproduktīva. Tagad par Lukašenko kunga nopietnību vai nē. Nu, būsim, kolēģi, godīgi, vai mūsu valdības darbojas uz nopietnības principiem. Tās darbojas pēc nacionālo interešu un atsevišķu personu interesēm. Un nevajag tādu nepreizu procesu īstenot pret šo vadītāju pārmetot, ka viņš ir mazāk autentisks nekā citi no nu, ES un Centrālāzijas valsts attiecības režīmu, kas nav vairāk atvērti nekā Baltkrievis, un tādēļ nesaprotu, kādēļ uh, Eiropas Savienība paliek uz šī sankcija un slēgtās uh, politikas um, ceļa. Es respektēju uh, nevalstisko organizāciju un viņu to pārstāvju veikto, bet es domāju, ka ja mēs gribam uh, sasniegt tos mērķus, kādi mums ir, uh, proti atvērtību un valsts transformāciju, tad nevis izolāciju pas, pastiprinot mēs varētu panākt šādus mērķus. Paldies! Tatina. Štetins kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sirsnīgi sveikt Stefanoviču kungu mūsu Eiropas parlamentā. Esam pateicīgi, ka esat ieradušies pie mums. Arī ņemot vērā to, ka mēs eh, Čehijas republikā jau ilgi ar jums sadarbojamies. Žil eh, bývalý prezident dnes zesnulý již eh, Václav Havel. A velice často jsme... Es atceros to pamatu, kādu Vaclavs Havels ielika darbībā. Mēs toreiz uh, diskutējām par brīvību, par uh, informācijas brīvību braukt Krievijā. Un ziniet, uh, man ir tādas diezgan. Atvainojiet, uz brīdi tika pārtraukts tulkojums. Es katrā gadījumā gribētu turpināt un teikt, ka Man ir personīga pieredze, jo priekšpēdējo vēlēšanu laikā es esmu diskutējis ar Švarcenberga kungu. Mēs tieši bijām puštā brīdī, kad notika Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas un tas, kas tagad notiek vēlēšanu priekšvakarā un tas, ko uzsvēra runātāji, proti fakts par uh, tieslodzīto atbrīvošanu. Tas ir nu tāds parasts triks pirms uh, vēlēšanām. Nu pagaidīsim uh, līdz uh, brīdim, kad būs kāds konkrēts saks un paraudzīsimies, kādi konkrēti rezultāti būs vēlēšanām un pēc tam domāsim par to, kādas varētu būt sankcijas vai kādas tieši tās varētu būt un kādas pēc tam varētu būt mm, attiecības. Es gribētu uzzināt no uh, Štefanoviča Konga, kāda pieeja opozīcijas pārstāvjiem ir uh, mas, uh, plašsaziņas līdzekļiem, vai ir kaut kas mainījies vai nē. Paldies! Dobrīt, Jēn! Uh, thank you very much for coming here to the European Parliament. Liels paldies! Uh, labdien! Liels paldies, ka esat ieradušies pie mums Eiropas parlamentā. Mums ir ļoti liels gods ar jums šodien diskutēt. Es nāku no Austrum Vācijas, tādēļ pats esmu un arī mani vecāki ir piedzīvojuši to, ko nozīmē dzīvot, tā teikt, diktatūrā. Un man ir pāris precīzi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, mums ir tāda Mm, sadarbības eh, pilsēta ar mm, Baltkrievijas pilsētām. Mm, šādu programmu vai jūs atbalstītu šādu eh, pilsētu sadarbību starp Eiropas eh, Savienības un Baltkrievijas pilsētām? Vai jūs prāt, tas varētu būt, tas, tā ir tāda laba praksa un var atbalstīt pilsonisko sabiedrību? Otrkārt, uh, Vai pastāv bailes par to, ka tas notika Ukrainā, eh, varētu notikt arī Baltkrievijā, īpaši ņemot vērā aktīvistus no opozīcijas puses un tā tālāk? Un pēdējais jautājums, kāda ir situācija saistībā ar atbalstu no citām valstīm? Kuras valstis visvairāk atbalsta jūsu uh, kustību un institūcijas, un ko jūs eh, vēlties sagaidīt no Eiropas parlamenta saistībā ar šiem nelielajiem solīšiem, kur ir jāspēr turpmāko gadu laikā. Paldies, Tanaka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirms kādiem 15 gadiem biju Baltkrievijā īsi pēc šī parlamenta ievēlēšanas, un man diemžēl jāatzīst, ka daudz kas nav mainījies. Tāpat ir Eiropas Savienības stratēģijas izmantojot šo burkānu un pātagas um, pieeja, taču patiesībā nekas nav mm, mainījies, un pareizi tika pieminēts tas, ka Baltkrievija ir Eiropas kuba. Mans jautājums vairāk nav saistīts ar cilvēktiesībām, bet jautājums panelistiem. Kā Eirāzijas ekonomiskā savienība rīkojas saistībā ar šo autoritāro Krieviju, Kazahstānu un tā tālāk, jo tas viss iz, protams, ir saistīts arī ar Krīmas aneksiju, ar situāciju Donbasā, ar to, ka uh, Ukraina devās rietumu virzienā un nepieņem šo tik ļoti dāsno Eiropas piedāvājumu pievienoties Eirāzijas Savienībai. Uh, Tādēļ man interesē situācija šajā ziņā. Un pirms tam, pirms es pirms eh, desmit gadiem eh, viesojos Baltkrievijā, bija tāda Baltkrievijas-Krievijas savienība, tāds oficiāls projekts, taču nekas nenotika, netika paņā, panākta monetārā savienība un tā tālāk. Un es saprotu, ka Lukašenko nekad uh, vienkārši nepieņems Putina pavēls, un Putins uh, visu laiku domāja, ka vienkārši uh, Um, Baltkrievija būs kārtējais Krievijas apgabals, taču šis projekts iz, iz, izgāzās, un tagad man interesē, kā šis uh, modernais um, projekts Eirāzijas Savienība, kas ir tāds, teikt, tāds fiktīvs projekts autoritāram režīmam, kas vēlas tādas valstis kā Ukraina un, piemēram, Armēnija, kas arvien vairāk iesaistījās austrumu partnerības noliegumā un mm, Uh, tiek uh, skartas. Es vēlētos, lai jūs komentētu šo situāciju. Tāpat arī runājot par cilvēktiesībām. Šeit noteikti arī ir zinām procedūra. Paldies, Nilsam kungs, lūdzu. Uh, liels paldies. Šodien es izteikšos zviedriski, jo es nāku no Zviedrijas un esmu atbildīgs par attiecībām ar Eiropas Savienību un Baltkrieviju no savas delegācijas puses. Gada sākumā Stokholmā kopā ar Olafu Palme centru es tikos ar uh, pārstāvjiem no Baltkrievijas, uh, cilvēktiesību aktīvistiem un citiem pārstāvjiem, un viņi teica, ka viņi atrodas ārkārtīgā izmisumā. Un tas ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienība rīkojas tik ļoti uzmanīgi un uh, tik mērēni un nenosoda cilvēktiesību situāciju pie mums Baltkrievijā. Manuprāt, tagad parlamentā mēs pieņemam ļoti labu rezolūciju. Tā ir tiešām laba, līdzsvarota, ļoti skaidra, un es uzskatu, ka šodien mums tiešām ir pavērusies iespēju uzsākt jaunu dialogu, un tas ir labi. Taču mums ir jābūt arī idejām par to, kā būs, kāda būs situācija pēc vēlēšanām, kas pēc tam notiks. Mums ir jāpasaka, kas kam jānotiek, to jau esam arī darījuši, taču kas notiks tad, ja nekas nenotiks, ja nebūs uzlabojumi, ko tad mēs darīsim, kādi mums ir pieejami instrumenti, lai uh, runātu daudz striktāk pret Baltkrieviju. Jūs jau pieminējāt pāris no instrumentiem, mums ir jābūt arī noteiktiem un jāpielieto šo instrumenti. Paldies, nākamais runātājs. Zmiany na Białorusi jest strategią rozsądną, jeżeli oczywiście ta... Jurek Kungs. tas, ka Baltkrievijā notiek dažādas izmaiņas un mēs tās ietekmējām, tas tā ir laba lieta. lub e, jeszcze większej e, części społeczeństwa. Tas situācija Baltkrievijā ir tāda, ka visi piekrīt tam, ka ir novērotāji un ka liela daļa arī Baltkrievijas sabiedrības atbalsta šos um, Lukašenko. Taču patiesībā mums nevajadzētu koncentrēties uz vēlēšanu iznākumu, bet gan uz procesu, uz to, kādas ir iespējas ietekmēt sabiedrību, iedrošināt sabiedrību. Mēs nevaram sagaidīt to, ka pēkšņi vienā mirklī iestāsies līdztiesība. Uh, taču mēs varam panākt to, ka cilvēki kļūst redzami, ka tas viss kļūst redzams eh, plašsaziņas līdzekļos. Vienkārši nogaidīt rezultātu nav labs ceļš, jo rezultāts jau tagad ir zināms. Taču procedūra pirms tam, eh, pirms vēlēšana aktivitātes mums ir ļoti uzmanīgi eh, tām jāsako līdzi. Baltkrievijā pastāv tāda bezparteiska diktatūra, tas ir režīms, kas ir balstīts uz to, ka padomu laika struktūras tiek nostiprinātas. Situācija ir līdzīga tai, it kā šodien darboties padomju propaganda. Ja mēs neskartos paši ar kultūras krīzi, un nerunāt par to, ka Eiropā pastāv dažādas ekstrēmas kustības. Bet tas, kas notiek uh, Baltkrievijā, ir tas, ka šīs nostiprinās struktūras ir uh, redzamas, visur ir redzami pieminekļi Marksam, Ļeņinam, uh, Engelsam, un to taču mēs nevaram nomainīt no vienas dienas uz otru, taču mēs varam to visu dokumentēt, piefiksēt un komentēt. Un vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri mūsu vizītes uh, laikā vēlēšana komitejas uh, vicepriekšsēdētājam teica to, ka mēs sagaidām to, ka tiek attiecīgi novērtēti vēlēšanu rezultāti. Tad, kad viņš ar mums runāja, viņam acu priekšā atradās Ļeņina piemineklis. Tā taču bija. Taču mēs drīkstam brīvi izteikties, mums ir brīvs tiesības paust mūsu brīvo viedokli. Un vēl viens jautājums skar mūsu kultūru. Ja mēs varam, vai mums jā, kaut kas ir jākritizē, Mums ir jānorāda uz nacionālo kultūru atzimšanu. Baltkrievu valoda ir ārkārtīgi svarīga. Ir privātas skolas, un šīs uh, lietas mums ir jākomentē. Mums nevajadzētu runāt tikai par abstraktām procedūrām, bet arī par to, ka tautu ir jāatbrīvo arī kultūras jomā. Tad runājot par uh, nacionālajām minoritātēm, kas arī ir svarīgs jautājums. Šeit mums ir jāveicina evolucionāri procesi, un lai to darītu, mums ir jāsako tām, lai šīs izmaiņas nav tādas vienreizējas, lai tās ir ilgtspējīgas. šeit mums ir jānorāda uz daudzām aspektiem, kas mūsuprāt ir svarīgi. Ja tiek novērotas pozitīvas izmaiņas, tad tas ir arī jāpasaka. Uh, runājot par nākamajām parlamenta vēlēšanām, šeit ir būtisks opozīcijas jautājums. Opozīcija ir jābūt iespēja brīvi pārvietoties un izteikties. Sabiedrība šeit vēl joprojām ir iestigusi padomu savienības laikos, un bez uh, lielām izmaiņām šeit nekad nepiedosim brīvību, kas atkal ir būtiska mūsu uh, pasaules daļā. Liels paldies! Ar to arī diskusija ir noslēgusies, un tagad došu vārdu mūsu viesiem, katram piecas minūtes. Un, ja Vidāna kungs vēl vairs izteikties, tagad došu vārdu Haraštī kungam. Yes, thank you. Paldies. Vairāk runātāji. We see changes. Um, even, even, um, Tātad daudzi uh, uzstājās un uh, uzsvēra to, ka ir uh, notikušas izmaiņas, bet, nu, uh, būtībā atļaujiet uh, ļoti skaidri teikt, Baltkrievijā izmaiņas nenotiek pat labāk. Pieci cilvēki tika atbrīvoti, bet uh, brīvu cilvēku, brīvu pilsoņu nav, nu, absolūts minimums. Un uh, mums uh, jāsaka, ka Eiropas uh, parlamenta darbs ir aktīvs. Mēs redzam, ka šeit tika, pieņēmta, pie, tika pieņemta rezolūcija. Un Eiropas parlamentam ir jāprasa atgriezt pilsoņiem politiskās brīvības tiem. Um, pieciem pilsoņiem, kas tika atbrīvoti, jānoņem sodāmība, lai viņi varētu piedalīties politiskajā dzīvē un politiskajos procesos. Ļoti bieži ir tā, ka viņi ir brīvībā, bet tajā pašā laikā vēl arī pret viņiem tiek veikts represijas. Nu, piemēram, viņi ir, viņiem, uz viņiem tiek pievienots mājas arests un citi. And got again arrested and is Pašreizējā otrais aspekts. Tas bija pirmais par izmaiņām. Ko mēs redzam? Tā ir piektā epizode Ziepju operā. Piecas reizes mēs jau esam pieredzējuši šo drāmu pirms vēlēšanām. Tas vienmēr atkārtojas. Pirms vēlēšanām tiek atlaists, izlaist no cietuma daži cilvēki. Un tāpat tas arī ir šogad. Tas tiek nosaukts par tādu pozitīvu soli priekšvēlēšanu kampaņā. Trešais. Es dzirdēju Kubas piemēru. Es gribētu pieminēt arī Rumāniju. Rumānija nepiedalījās 68. gada agresijā pret Prāgas pavasari kopā ar citām Varšavas pakta valstīm. Un šī iemesla dēļ tā to slavēja rietumu valstis par tās neatkarību un par labu naudu tika pārdoti vācu un ebreju pilsoņi uz noteiktām valstīm, un arī par to tika saņemti apbalvojumi. Tā pašā laikā tā bija valsts, kurā valdīja visdrūmākais staļinisms visā Eiropā, varbūt to varētu salīdzināt tikai ar Albāniju. Un, un ļoti tik šausmīgi un asiņaini tas viss, uh, tam visam pienāca gals Tā ka šeit arī ir paralēles. Un vēlreiz par eh, vēlēšanām. Jarmušinas kundze, kas ir šī visvarenā uh, centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja, ir izdevusi statistiku. Mazāk nekā pusprocents no šīs komisijas nāk no opozīcijas partijām, un viņas rekomendācija vai norāde ir tāda, ka televīzijas debatēs un šajā valstī nav privāto televīzijas kanālu, tātad valsts kanālos nebūs debašu ar prezidentu, viņu pārstāvēs kāds, tā kā viņa pārstāvis, un četri kandidāti debatēs pa pāriem, tātad divatā, un kāpēc? jo prezidentam būtu uh, pazemojoši debatēt ar cilvēkiem, kas varbūt ir bezdarbnieki, jo tas nozīmētu, ka ja visi četri varētu debatēt pie viena galda, tas nozīmē, ka visi uzbruks, uzbruktu prezidentam, bet tas nebūtu taisnīgi. OEC ir piedalīsies, OECD ir raudzījusies visās šajās piecās vēlēšanās, kas notiek, un gribu mazliet palabot uh, iespaidu, kas radies. Te nav padomju, tā nav padomju tradīcija turpināšanās. Pirms Lukašenko nāca pie varas, tā bija demokrātiska valsts. Ko es gribu teikt? Ja jūs vēlaties atbalstīt pilsoniskās savien, sabiedrības veidošanos, sniegt atbalstu cilvēkiem, kas cenšas sašūpot šo uh, pazemojošo sistēmu, tad, manuprāt, vajadzētu uh, savas prasības apvienot ar prasībām par demokrātiskām reformām, kas tiešām pali, apliecinātu, ka tas nav, tie nav tikai tukši vārdi. Paldies. Paldies, Harastī kungs. Stefanovičs kungs, lūdzu. <clears throat> Nu, jā, попытаюсь ответить на вопросы. Es mēģināšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kādi tika uzdoti un uh, kurus es uh, pierakstīju. Nu, tas ir par uh, reliģisko brīvību. Baltkrievijā ir uh, reliģiskās organizācijas, un arī likumā ir noteikts, ka ir tradicionālās un netradicionālās uh, reliģiskās ticības. Un tradicionāli ir četri - katoļi, pareizticīgie, ebreji un uh, musulmaņi, un piektā ir uh, protestantu, jeb luterāņu baznīca, un vispārējie ir netradicionāli uh, ticības virzieni, apmēram 5 līdz 10 gadus. Uh, Pirms 50 gadiem bija uh, represijas pret viņiem krišnaīti, e, hinduisti un uh, dažas citas grupas. Pēdējā laikā tādu faktu ir mazāk. Lai arī dažkārt uh, ir paredzēta administratīvā atbildība par tikšanos, kad tie, kas jaun, jeb neoprotestantiskās grupas un tāpat arī konkordāts ir, šis dokuments ir parakstīts, bet tikai viena no baznīcām. Jāsaka, ka Baltkrievijā tas ir noslēgts ar Krievijas pareizticīgo baznīcu, kas ir pakļauta Maskavas patriārham un pieņem lēmums uh, par uh, notikumiem arī Baltkrievijas uh, šajā um, baznīcas daļā. Par solījumiem, ko Lukašenko dod mieru un stabilitāti viņš sola, tas ir viss viņa programmās, daudz cilvēku to atbalsta ievērot to situāciju, kāda tagad ir Ukrainā. Un vispār viņa pēdējā programmas paziņojuma ietveros redzam, ka tajos vairāk tiek runāts par neatkarības nozīmīgumu, ka mēs esam uzbūvējuši mūsu neatkarīgo valsti, mums jātīst, jāuzlabotā. Un tas, protams, ja mēs raugamies atpakaļ uz Lukašenko ir sākumu, tad tā ir liela atšķirība nu, starp tiem lozangiem, ar kuriem viņš 94. gadā viņa mm, nāca pie varas un tas, ko viņš saka tagad par ekonomiskajiem labumiem vai attīstību, viņš neko nesaka, jo acīm redzot, nu nav īpaši ko teikt un nu, algu tūkstošu dolārus, kā viņš 2010. gadā solīja, viņš vairs nesola. Sociāloloģiskās ap Aptaujas parāda, ka cilvēki nu, vispār uh, atbalsta šo stabilitātes un miera uh, lozungus. Uh, fonā ir karš Ukrainā un daudzi domā, ka izmaiņas un demokrātija noved tieši pie tā, ko mēs tagad redzam Ukrainā. Kāda eh, ir situācija, eh, vai opozīcijas partijām ir pieejamas eh, plašsaziņas līdzekļiem? Nu, nekāda šeit nav nekāda izmaiņa. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi tos turpina monopolizēt valsts, nekāda viedokļa daudzveidība vai kaut kādas politiskās vēlmes to nav. It īpaši to redzam Vēlēšana kampaņas laikā Lukašenko nav nekādas nepieciešamības piedalīties diskusijās, jo katru dienu viņi rāda televīzijā, rāda, kā viņš darbojas kā valsts vadītājs, un līdz ar to viņam nav nekāda pūliņa jāpieliek ne aģitācijai, ne kādās diskusijās jāpiedalās. Attiecībā uz uh, uh pilsētām, kurām ir partnerattiecības, nu, es tādas idejas tikai atceros atbalstītu, jo vienmēr esmu atbalstījis ideju kontaktu cilvēki un mm, savā starpā, nu, lai tas neizāktu tikai par tādu tā kā padomju uh, uh, tradīciju bezmaksas uh, braucieniem uz ārzemēm um, vietai nomenklatūrai, nu, to gan nē. Tā negribētos. Taču, ja tās ir, nu, tāda plaša pārstāvniecība un arī tāpat pilsoniskās sabiedrības visdažādāko sociālo organizāciju pārstāvju um, apmaiņa, cilvēki, kas nodarbojas ar bērniem vai, vai kā savādāk, grupu apmaiņa, tas būtu ļoti liederīgi. Un es gribētu uh, pateikties Vācijas valdībām un citu valstu valdībām, kas aktīvi vienmēr Baltkrievijai ir uh, palīdzējuši pēc Černobiļas katastrofas un daudz bērni, kas dzīvo šajās valstīs un ir cietuši Černobiļas katastrofā, ir, ir viņiem bijusi iespēja apmeklēt Eiropas valsts un gūt tur atbalstu. Attiecībā uz Eirāzijas ekonomisko savienību, nu, neesmu īpaši eksperts šajā jomā, bet tas, ko redzu, ir tas, ka man liekas, ka šī ideja kaut kādā veidā nu, nav īsti attīstījusies tā, kāda bija domāta šī attīstība. Jo Krievijas agresija pret Ukrainu un Krima inkorporācija Krievijas sastāvā un sankciju sākums, nu, Krievija laikam zaudēja šo šo, šo ekonomiskā donoru, tā teikt, statusu, un um, Krievijas saskars ar problēmām, problēmas ir citas, un Krievija, Balkrievija, Kazahstāna, nu tādas tā kā ekonomiskās problēmas, te pienu neiepērka tādēļ, ka piens ir slikts vai vēl kaut kas, un bez tam Baltkrievija aktīvi ieņem uh, eksporta nišu uz Krieviju pārtiks produktiem, Baltkrievijas mīdijas vai uh, krevets no Baltkrievijas ir uh, uh, parasta praksa vai arī ābola eksports, kur pēkšņi ir izaudzis ārkārtīgi daudz un ir skaidrs, ka tie nav visi izauguši šeit Baltkrievijā, bet tā ir laba niša, lai pelnītu naudu un mēs uh, esam Eirāzijas uh, Savienība vienmēr uh, kā politiska savienība vērtējuši iespēju Krievijai politisku ietekmi post padomi telpā veikt. Un mēs esam tikpat satraukti par to, ka Baltkrievija ir parakstījusi vienošanos militāru bloka ietvaros. Un tāpat arī lēms, ka Krievija papildus militāro bāzi veido Baltkrievijā, izvietojot militāros militāros spēkus. Nezinām, kā um, Baltkrievijas iestādes norēģēs, un Lukašenko kungs tagad ir tieši um, izvēles priekšā. Un tagad par vēlēšanām nu, piekritīšu jums, uh, ka situācija, kad uh, valstī nav tādas tā kā publiskas politikas, uh, kā tādas ir ļoti sarežģīti runāt par vēlēšanām kā sistēma varas maiņai un pilsoņu, iespējām pilsoņiem vēlēt varu. Tas ir drīzāk līdzīgs uh, procedūrai, tādai tā kā padomju rakstur, kad uh, ir administratīvā procedūra, cilvēki tajā piedalās. Un kā centrālās vēlēšana komitejas vadītāja teica, viņai ir uh, svarīgi nevis rezultāti, bet ierašanās uz vēlēšanām. Proti, ierašanās un aktīva piedalīšanās no pilsoņu puses ir svarīgāks nekā rezultāts, bet rezultāts mēs visi zinām, ar ko beidzas vēlēšanas. Un centrālas vēlēšana komisijas vadītāja teica, ka um, vēlēšanas. Baltkrievijā ir kā dzīve. Nu, visi zinām, ar ko beidzas dzīve, nu, tādēļ arī visi zinām, kā beigsies vēlēšanas Baltkrievijā. Nu, šeit, nu, viņai tikai jāpiekrīt. Paldies. Ahora sí que me la ha pedido. Um, Thank you very much. Less than one minute. 20. Paldies. 20 sekundes. Gribu nolasīt teikumu no C panta pagājušajā nedēļā. Būtiska uzlabošanās eh, plašsaziņas līdzekļu brīvības ziņā politisko tiesību uh, respektēšana un tā tālāk tie visi ir priekšnosacījumi labākām attiecībām starp Eiropas Savienību un Baltkrievu. To labāk nevar pateikt. Paldies! Bregāna kungs lūdzu. Like Vienīgais, ko es gribēju pateikt, Harastī kungs teica, ka nekādu pārmaiņu nav, bet uh, Sietkeviča kungs teica, ka daži tomēr ir, dažas grozījumi vai pārmaiņas ir, bet, ne, bet ar to nepietiek. Nu, jautājums ir par to, kā mums sadarboties ar valsti, kas atrodas būtībā Eiropā, gaidot, kad izmaiņas būs pietiekamas, vai mēs gribam pieļaut, lai šī valsts nonāk vēl lielākā izolīcijā, izolācijā. Es piekrītu komentāriem, kas tika izteikti. Protams, ka mēs nekādu blanko čeku nevaram izdot, bet politisko ieslodzīto uh, atbrīvošana arī ir ļoti būtisks solis, to nevajag novērtēt par zemu. Un kopš 2011. gada uh, es gribu pateikt, ka šo cilvēku atlaišana ļoti daudz nozīmē gan viņiem pašiem, gan visiem, kas piedara pie viņu ģimenēm un tuviniekiem. Par priekšnosacījumiem mēs varam debatēt, bet Eiropas Savienībai ir jāveido eh, realitāte gan arī Baltkrievijā, gan ekonomiskā, gan sociālā līmenī. Un mēs ļoti rūpīgi raudzīsimies, kā notiks nākamās vēlēšanas un kā politiskās un pilsoniskās tiesības attīstās turpmāk. Paldies! Muchas gracias, señor Vegan. Gracias a nuestros invitados. Paldies Bregāna kungam, Vegāna kungam, paldies arī mūsu viesiem. Un pēc kāda brīža. Да, хотел бы поблагодарить. Jā, es ļoti gribētu, es ļoti sirsnīgi gribētu teikt paldies. Paldies jums visiem. Tas fakts, ka uh, šie cilvēki tika atbrīvot, ir jūsu nopelns arī un tas, ka ģimenes varēja tikties ar saviem tuviniekiem. Paldies! Lielas paldies! please silence. Lūdzu klusumu zālē, saka priekšādātājs. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir pārskats par ES vēlēšanu novērošanas misijas darbību Šrilankas parlamenta vēlēšanās šī gada 17. augustā. Un te piedalījās novērošanas misija, ko vadīja Kristians Danspreda, bet uh, tur uzturējās arī Eiropas parlamenta delegācija, ko vadīja Ineso Korao. Delegācijā bija seši cilvēki un vēlēšanas bija labi organizētas vēlētāji varēja izvēlēties daža, starp dažādām partijām un kandidātiem, un saskaņā ar informāciju no dažādiem avotiem šīs bija vismierīgākās vēlēšanas ilgākā laikā, bet Predeskungs pastāstīs konkrētāk. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs, liels paldies. Nu tā tad, kā jūs uh, jau teicāt, Es vadīju vēlēšanu novērošanas misiju no ES likumdošanas vēlēšanās 17. augustā Šrilankā. Ekspertu komanda, ko vadīju, bija kopā 85 personas novērotāji, kas bija īstermiņā, nu tas ir tāds, tāds tā kā žargona nosaukums. Mūsu kolēģi, Eiropas parlamenta delegācija, sešas uh, personas to vadīja Korāo kungs, jā, redzu viņu šeit zālē. Un tāpat arī kā parasts eksperti kas bija no visām Eiropas Savienības valstīm un tāpat arī no Norvēģijas un uh, Šveices. Nu, tā tad tiešām visas valstis bija pārstāvētas no Eiropas Savienības. Bija ļoti nozīmīgs brīdis pēc janvāra notikumiem, kad Raģa Paksas kungs prezidents, viņ, viņš tika sakauts vēlēšanās Sirisens kungs, viens no viņa bijušajiem darbiniekiem, kas ie, ie, izveidoja pārējas valdību un or, solīja, ka likumdošanas vēlēšanas notiks pēc iespējas ātri, un tas nu, tā nebija iespējams. 17. Uh, Augustā bija vēlēšanas, kas notika ļoti veiksmīgi. Vēlēšanas, un tajās piedalās vairāki spēki, bet bija ļoti kompetenti vēlēšanu organizētāji, un tāpat man arī bija iespēja satikties ar vēlēšanu organizētāju komanda arī ļoti kompetenta, bez parteiska, loģistiski labi viss bija organizēts. Un vēlēšanas notika kamp kampaņas laikā bija, diemžēl, vardarbīgi incidenti, nu, bet jāsaka, ka tas, tas tā plaši neizplatījās, tie bija izolēti gadījumi, un nozīmīgākais ir tas, ka balsojuma dienā nebija nopietna pārkāpuma, nebija varadarbības atmosfēra, bija laba un vēlētāju izvēle vēlētāji varēja paust savu viedokli ļoti viegli un brīvi. Šādā izpratnē nu, nav nekāda pārkāpuma izsakām, to arī minējām mūsu dokumentā. Jāsaka, ka šīs vēlēšanas vainagojās ar rezultātiem, kas bija, nu, zināmā mērā paredzami tā sauktā Nacionālā partija saņem 46% un um, apvienotā cilvēku, uh, apvienotā Tamilu uh, alianse mazāk, bet, nu, ievērojot Šrilankas vēlēšanu likumu, tā ir tāda ļoti skaidra UMP partijas uzvara, ko pārstāv valdībā. Premjerministrs Viņiem jau ir bijis šis premjerministra postens, un tas vēlreiz apstiprināja uh, prezidenta izvēli Sirisenas. Uh, Sirisen izvēlē un premjerministra izvēlē. Kā jau no sākuma uzsver to, ka šie rezultāti uh, reprezentē stabilitāti, stabilitāti valstī, jo ievērojot ļoti specifisko Šrilankas kontekstu un dažas reglamentējušas punktus, kas varētu būt tādi specifiski valsts prezidents un tāpat arī partiju priekšsēdētāji, kas veidoja šo ciešo kodolu vienotai um, tautas aliansei UNP un UNFKG valdību uh, veidojošo partiju, respektīvi šo lielāko partiju pārstāvi. Uh, veiksmīgi startēja vēlēšanās. Vēlēšana rezultāts ir garantija stabilitātei šajā valstī, kuru skāra ilgus gadus nestabilitāte, pilsoņu karš un visi šie mm, ļoti sarežģītie notikumi. Tagad par detalizēto vēlēšanu notika jāsaka, ka atbilstoši starptautiskiem standartiem to notika. Nu, viena e, īpatnība Šrilankā ir tāda, ka vēlēšana kampaņa nav reglamentēta. Dažkārt ir tādas neparastas e, metodas. Nu, mēs, piemēram, e, redzējām, ka kandidāti stāst, stāstīja, ka līdz pat 5000 500 tūkstošiem eiro, kas ir liela summa, ir veltījuši vēlēšanu kampaņai, un bija tāpat kandidāti, kas tērēja līdz 2 miljoniem eiro, reiķinot uz kandidātu, un tas ir nu, ļoti, tā ir ļoti liela summa. Interesants tāpat arī ir tas, ka bija ierobežojumi attiecībā uz uh, reklāmu publiskā telpā. Un pirms tam vēl jāsaka, ka Šrilankā vai nu tādas publiskās telpas uh, dominanci kampaņas laikā. Situācija bija dažkārt diezgan sarežģīta, tīpaši vēlēšana laikā. Nu, no, tā nebija tāda ļoti restriktīva, bet tajā pašā laikā iedzīvotāji un arī politiķi uh, ir vienoti uh, domā, ka nu, vēl nopietnākai jābūt kampaņai. Pārsteidzoši dažiem um, novērotājiem tas likās, bet nu, tas ir saistīts ar um, dažādajām, dažādajām pieredzēm un uh, kandidāti nu, negāja no kaut vai pie kaimiņiem. Tā tad tiekoties tieši ar, ar vēlētājiem. Nu, dažās valstīs, kurās tas ir tāds tradicionāls solis, viņi bija pārsteigti, bet, nu, jāsaka, ka katrai valstī ir savas politiskās tradīcijas, un tas, tas, tas tā vienkārši bija. Un tāpat ir jāsaka, ka mēs jau esam diskutējuši par uh, finanšu jautājumiem, jo dažkārt ir ļoti lieli izdevumi, nesabalansēti dažkārt šajā situācijā. Bet, nu, runājot uh, par notikušo, protams, ka ir uh, jāuzsver, ka. Uh, vēlēšanu novērošanu um, delegācija konstatēja, ka um, sieviešu iesaisti ir tāda ļoti nu, um, neliela, tikai 13 uh, sievietes tika ievēlētas parlamentā, kurā ir 225 deputāti un ļoti maz sieviešu valstī, kurā 50. un 60. gados uh, parādīja piemēru um, sieviešu iesaistē. Šrilankā um, tiešām bija piemērs uh, šajā jomā 50. un 40. gados, un tagad ir ļoti, nu, žēl, tikai 13 sievietes 225 ievēlēto vidū, bet, nu, kandidāti uh, un partijas uh, to apzinās, un, protams, bija ļoti interesanta viedokļa apmaiņa par šiem jautājumiem. Nu, tādos lielos vilcienos tas viss, vēlēšanas ļoti labi organizētas. Nebija īpašu incidentu, tas ir reti, jo parasti, nu, kad skatās, tad ir lielas raizes, problēmas, loģistikas jomā, diskusiju jomā, un šeit tas drīzāk notika labi. Pat bijām ļoti apmierināti jo Šrilanka mūs ielūdza, jo agrāk um, tā bija ļoti pretāda vēlēšana novērošanas misija, un tas bija politisks, skaidrs, nozīmīgs signāls. Mēs bijām ielūgti, un jāsaka, ka Eiropiešiem vēlēšanas notika ļoti labi, tas ir labs uh, piemērs uh, sadarbībai. Mums liekas, ka tas ir ļoti veiksmīgi, un vēl jāsaka, pēdējo gadu laikā bija tāda uh, Ķīnas ofensīva ārkārtīgi spēcīga. Nu, un gribētu teikt, ka būs daudz intensīvāks attiecības ar Šrilanku. Tas ir tas fakts, ko vērtēju pozitīvi. Ļoti atzinīgi šo vērtēju, sveicu valsts institūcijas par paveikto darbu. Uh, 15. oktobrī atgriezīšos šajā valstī, lai prezentētu noslēdzošo ziņojumu. Un izteikt priekšlikums, ko parasti mēs dodam iestādēm par vēlēšanām. Stāstot par es metodoloģiju, tikšos ar NVO, presi un prezentēšu mūsu secinājumus, bet, nu, tas noteikti būs, kā jau es teicu ka tie būs ļoti pozitīvi secinājumi. Paldies par jūsu uzmanību. Muchas gracias, señor Preda, por su trabajo y por toda la información. Liels paldies. Liels paldies par jūsu paveikto darbu un tāpat arī par jūsu veikto. Un tagad došu vārdu nākamajam runātājam, Korao kungam. Nu, es vēlos piebilst eh, tikai pāris papildu vārdus tam, ko teica Predakungs. Vēlos sākt ar to, ka tas bija ļoti labi, ka galvenais novērotājs bija Eiropas parlamenta pārstāvis. Tādējādi mums notika ļoti spēcīga sadarbība. Predakungs runā bez mikrofona. Tātad tad, kad mēs kopā sadarbojamies ar OECD. Tātad, Korāla kungs saka priekšsēdētājs, lūdzu, mikrofons ir dots jums, lūdzu, izmantojiet to attiecīgi. Tiešām notika ļoti labā sadarbības ar ilgtermiņu novērotāju un īstermiņa um, novērotāju. Mums bija ļoti laba sadarbība arī ar vēstnieku Šrilankā. Uh, varu apstiprināt tikai to, ko teica Predes kungs. Vēlēšanas notika ļoti miermīlīgi. Mēs piefiksējām to, ka tiešām bija miermīlīgas atmosfēra vēlēšana dienās, kad cilvēki devās vēlēt, un vēlēšanas tiešām bija norganizētas ļoti labi saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Uh, Kristians Deprēda jau teica, ka bija ļoti maz sieviešu kandidātu un vēl mazāk tika ievēlētas, un šis fakts mums ir jāpiemina. Vēl viena lieta, ko pamanījām, ir tas, ka ļoti daudz varas bija uh, vēlēšanu komitejas rokās, kas organizē vēlēšanu. To mēs arī pieminam mūsu uh, ziņojumā jaunajam ievēlētajam parlamentam, jaunajiem deputātiem, lai viņi strādātu pie jauna vēlēšanu līguma, tādējādi izmainot uh, vēlēšanu komisijas vadītāju mandātu. Taču principā es uzskatu, ka situācija bija diezgan miermīlīga, klusa, un mums ir pozitīvs viedoklis runāt par īstermiņu vēlēšanu novērotāju. Paldies! Man ordis kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, saka man orden kungs. Es runāju kā Šrilankas draugs, draugu pārstāvis Eiropas parlamentā un esmu iepriecināts un neesmu pārsteigts par to, ka uh, ir saņemtas ziņas par labiem vēlēšanu rezultātiem. Tas apstiprina to, ka demokrātija Šrilankā ir noturīga. Uh, ņemot vērā visas terorisma uzbrukums un es domāju, kā ir vēl saskatāmi panākumi gan attiecībā uz zivsaimniecības jomu, gan GSP plus jomu. Šeit vēl pastāv dažādi Eh, šķēršļi, kas ir jāpārvar. Tad man ir pāris jautājumi, vai bija kādas atšķirības starp novērošanas misijām, starp dažādajām grupām. Piemēram, viena grupa devās uz ziemeļiem, un jau otra bija Kandi un eh, Kolombo reģionā apkārtnē, vai šīs grupām, grupa piedzīvotājs bija līdzīgs, un tad vai bija vēl kādi īpaši jautājumi, kas viņuprāt eh, dominēja šajā kampaņā? Paldies, paldies! Selekts kungs. Celēr kungs saka, um, ka varu atbildēt šo jautājumu tikai daļēji. Es uh, darbojos Ziemeļos, Džafas uh, un uh, Sālu reģionā. Līdz 2012. gadam šis reģions bija bloķēts militāristiem, un šeit vēl joprojām var piedzīvot pilsoņu kara sekas. Divas trešdaļas no ēkām ir iznīcinātas. Uh, arī infrastruktūra nav tādā stāvoklī kā pārējā valsts daļā. Runāt par pašām vēlēšanām, arī tās ziemeļos notika miermīlīgi, sākumā pastāvēja bažas par to, ka varētu būt kaut kādi starpgadījumi, nemieri, taču tas tā nepiepildījās. Taču vēlēšana dalība bija mazliet um, zemāka nekā pārējā valsts daļā. Un, protams, uzvarēja lielāko daļu sēdekļu, ieguva Tamilu alianse, jo šeit, šajā reģionā dzīvo Tamilu minoritāte. Iespējams, ka vēl jāpiebilst tas, ka tā kā ir vēl ļoti daudzi tamili, kas vēl nevarēja atgriezties atpakaļ valstī, viņiem nebija tiesības balsot. Balsošanas tiesības bija tikai tiem cilvēkiem, kas uzturējās arī Šrilankā, un to mēs ņemam vērā arī mūsu Uh, ziņojumā, ka nacionālais samierināšanās process starp sabiedrības grupām, ka tam ir jābūt prioritāram jaunā jā, parlamentā un jaunajā valdībā. Liels paldies, un tagad atkal dod vārdu predikungam. Uh, merci, um... Paldies par visu teikto. Es ātri atbildēšu uh, uz uh, jautājumiem par to, uh, nu, kādi dažādie viedokļi, uh, viedokļi tika pārstāvēti. Nu, mēs bijām atvērti, varējām piedalīties uh, arī visā valstī, un uh, nedēļu laikā, kad strādājām, bija iespējams pārvietoties pa valsti šī laika posmā nebija ļoti liels atšķirības šajā vēlēšana procesē, jo, ja man ir, nu, piemēram, jācitē un vienu skaitli par uh, novērotājiem, 97% no vēlēšanu iecirkņiem situācija tik ļoti pozitīvi vērtēta uh, un um, Daži tie procenti mm, norāda uz uh, situāciju. Un dažkārt uh, bija nelielas problēmas, bet nu, tās bija marģinālas un tik ļoti marģinālas, tad, nu, jāsaka, lielākais pārkāpums uh, visā šajā kampaņā bija fakts, ka vienu noteiktu iemeslu dēļ var to paskaidrot pirms vēlēšanām. Tika pieņemts vēlēšana komisāra reglaments, kas aizliedz diplomātiem uh, ierasties Uh, vēlēšanu notikumu vietās. Nu, parasti diplomāti var ierasties uh, visās vēlēšanu vietās. No nu, lielākās problēmas, kādas bija, bija saistīts ar šo, šo nelielo incidentu, kas tika atrisināts diezgan ātri. Nebija liels uh, atšķirības, mazāka um, vēlētāju piedalīšanās ziemeļos, bet visi zināja, ka TNA partija un tās dominance. Tur nebija tāda pārāk liela ilūzija par šo faktu. TNA partijas uh, vadītājs attikām un ziemeļos uh, Šrilankā uzreiz pēc novērošanu misijas darba sākumu. Uzreiz paziņā, ka esam interesēti, lai situācijas labi notiek arī ziemeļos un daudz mēdī ziņoja par notikumiem. Par plašajām diskusijām, nu, liels diskusijas es teikšu, vai ir vēl vieta Raģa Paksa vai nē politikā. Šrilankā, jo eksprezidenta iesaist un atbild bija ļoti skaidra. Viņš bija pilnīgi izolēts. Prezidents Sīrijas sena vada partiju un ir ļoti laba sadarbība ar premjerministru. Un kā jau teicu, sagaidām drīzāk stabilu situācijas attīstību nākamo gadu laikā. Un tas ir veiksmīgs. Veiksmīgs pamats Eiropas Savienības labai sadarbībai ar šo valsti. E. Paldies, paldies, Predes kungs. Vēl divi komentāri vienas minūtes laikā. Celer kungs. E, vēlēšana sistēma Šrilankā ir tāda, ka balsts netika skaitīts vēlēšana iecirkņos, bet gan e, distrikta līmenī. Tātad visas urnas no iecirkņiem tika savestas kopā un tad izskaitītas. Vēlreiz ir jāpiemina vēlēšana palīgu darbs, kas ļoti augstā temperatūrā visu nakti skaitīja balsis, un tomēr šī procedūra notika diezgan raiti, un tas, ko es piefiksēju ziemeļos, tik, bija mobilizēta ļoti daudz drošības spēku, taču ziemeļos tika izmantot tikai tie policijas spēki, kas runāja senegāliešu senegālie bengāliešu valodā, nevis tamilu valodā, kas tur strādā. Un Van Orden kungs, man īsts komentārs, saka, protams, tamīli ir vairākums ziemeļos, taču lielākā daļa dzīvo Šrilankas salas dienvidos, tādēļ nav nekāds iemesls, kādēļ ārvalstīs dzīvojuši tamīli nevarētu iesaistīties vēlēšanās un balsot, protams, ja vien viņi nav nodarbojušies terorismu. Uh, Un nav nu, īsti tagad saprotams, vai Šrilanka ir uzskatām par labas, drošas izcelsmes valsti un vai kāda ir šī situācija ar mm, bēgļu patvērumu meklētājiem. Lielas paldies, kolēģi! Paldies jums visiem par to, ka izteicāties īsi. Un tagad uh, varam noslēgt šo darba kārtības punktu un turpināsim ar situāciju vidusjūrā un nepieciešamību par Eiropas Savienības holistisku pieeju migrācijai. Šeit mums ir e, diskusijas paredzētas, pārbaudīsim ziņojuma projektu. Pelpadaka kunga ziņām tika iesniegt 169 grozījumu priekšlikumu, taču Libē komiteja nolēma balsojumu par šo ziņojumu pārcelt. Tātad e, balsošana arī šeit komitejā tiek pārcelt, tādēļ mums vēl ir laiks izstrādāt kompromisus. Pagājušo otrdienu mums bija kopīga sēde ar Libe un Jordānijas, Lībijas, Mārokas, Tunisijas un Turcijas parlamenta pārstāvjiem. Piedalījās arī Mogherīnī kundze, Mavramopolus kungs, komisārs un Gutjeres kungs uh, un augstais um, pārstāvs bēgļu jautājums arī piedalījās. Un dalībvalsts tiek aicināts sniegt ieguldījumu finansējumam, kuru komisija uzskata par nepieciešamu. Pagājušo nedēļu mēs atbalstījām arī komisijas priekšlikumu pārdalīt 120, pārvietot 120 tūkstošus um, patvērumu meklētāju, kas nāk no Ungārijas, Itālijas un Grieķijas. Parlaments šeit atbalsta obligātu šo cilvēku pārvietošanas sistēmu, un rītdien valstu vadītāji atkal diskutēs par šo bēgļu krīzi, notiks ārkārta padomas tikšanās, kuru sasauc Tuska kungs, un tagad došu vārdu papadakis kungam. Paldies! Nav nekādu šaubu, ka migrācijas plūsmas un bēgļu plūsma no Rietumu Balkāniem ir viena no prioritātēm Eiropas Savienībā. Mums ir vēsturiska atbildība par šo situāciju, kā sacīja priekšādātais Junkers sanāksmē Strasbūrā. Tad, kad tika izstrādāts šis uh, atzinums, tad kopš tā laika, protams, situācija ir attīstījusies un cilvēki turpina zaudēt dzīvību, cenšoties šķērsoju, šķērsot vidusjūru. Un daudzi no bēgļiem ir bērni, kā mēs zinām. Septembrī mums bija iekšlietu un Uh, tad iekšlietu padome un lēmumi, ko pieņēma, piemēram, Ungārija, Ungārijas valdība attiecībā uz uh, zaldātu nosūtīšanu uz robežām, ir devuši zaļo gaismu uh, militāru personām. Viņi var izmantot gumijas lodes un uh, piparu. Um, piparu gāzi, lai kaut kā risinātu šo bēgļu krīzi un runājot arī par situāciju pie Austrijas robežas, tas ir vēl viens tāds krīzes perēklis. 120 tūkstošu cilvēku ir paredzēts uzņemt Itālijā un Grieķijā, un kā sacīja uh, Tuska kungs, pēc padomes uh, notika valstu un valdību vadītāju tikšanās, lai izstrādātu šo holi holistisko pieeju migrācijas jomā. Un es saprotu, kāpēc Libe komiteja kavējās ziņojuma izstrādi, uh, ņemot vērā uh, nu, iespējas, kas varētu pavērties pēc samita, arī pēc samita valetā, kas notiks novembrī. Šis ziņojums, kā jūs redzat, ir ļoti īs, un es centos runāt vairāk par ārējo dimensiju šajā bēgļu krīzē, un ir vairāki būtiskākie aspekti. Pirmais - bēgļu krīze vidusjūrā saistās ar virkni pasākumu. Ir jānovērš eh, eh, migrācijas iemesli, tādi kā vardarbība, cilvēktiesība pārkāpumi, dabas katastrofas, nabadzība, korupcija un citi. Un otrs eh, - izcelsmes valstu klasifikācija un valstu klasificēšana kā drošas izcelsmes valstis arī Um, arī tas ir jautājums, kas uh, ir cieši saistīts ar reģionālo un politisko stabilitāti vispār virknē valstu, no kurām nāk bēgļi. Galvenokārt jāfokusējas uz to, ka Eiropas Savienībā ir jāuzņemas līdera loma, sevišķi konfliktu atrisināšanā Sīrijā un Irākā. Gribu teikt paldies, kas izstrādāja 169 grozījumu priekšlikumus, un teksts ir arī pārtulkots. Uh, visus grozījumus, kas uh, papildināja ziņojumu, piemēram, par UNAFORMED operāciju pret kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem. Uh, bija kolēģi, kas kroti, kritizēja šo nosacījumu, runājot par to, ka pietiktu, nepietiktu kapacitātes, lai, un ka šī cīņa pret uh, cilvēku tirgotājiem uh, pasliktina bēgļu situāciju vēl vairāk. Es domāju, ka mēs izmantojam arī nostrum secinājumus un atzinumus un, un Poseidona um, programmas iespējas. Paldies, Lankoviča kungs, lūdzu. Thank you very much, Ms. Paldies, priekšādātāji. Es runāšu Kafelo Jannisa kunga vārdā, kurš ir ēnu referents, viņš nevarēja būt klāt, gribu dažos vārdos raksturot viņa nostāju un piebilst arī šo to pats no sevis. Runājot par uh, šo bēgļu krīzi Eiropā. Vispirms paldies Papadaka kungam par sagatavošanu, par šī ziņojuma sagatavošanu, par holistisko pieju. Protams, ka debates par šo ziņojumu papildina Libes komitejas uh, debates. Šis Eh, šī krīze ir ieguvusi vēl nebijušus apmērus, un vidusjūras valstis izjūt ļoti lielu slogu, bet arī eh, centrālā un austrum Eiropa uh, izjūt arvien lielāku spiedienu. Un mums ir jāuzņemas atbildība. No afet viedokļa mums ir jānodrošina uh, saskanība starp ārējās politikas līdzekļiem un iekšējās drošības nosacījumiem. Un tas ir arī atspoguļos budžeta komitejas atzinumā. Šeit ir minēti dažādi instrumenti, kas ir iespējami bēgļu krīzes risināšanā. Tāpat ir skaidri jānodala tie, kas uh, ir tiešām patvērumu meklētāji un tie, kas ir vienkārši nelegālie migranti. Te ir jānošķir drošas un nedrošas izcelsmes valstis, tomēr galvenais ir novērst iemeslus, kāpēc šī bēgļu krīze ir izcēlusies Te runa ir par valstīm, kas nefunkcionē, sevišķi bēdīga situācija ir Sīrijā, un mūsu kaimiņa attiecība politika un austrumu partnerība, tad tas viss ir jāizmanto, lai nākotnē veidotu mūsu drošības politikas stratēģiju, ko mēs, izmanto, ko mēs izstrādāsim turpmāko 12 mēnešu laikā. Tāpat vienošanās ar trešajām valstīm, tām vajadzētu paredzēt jaunas iespējas vadīt un ierobežot bēgļu plūsmas, sevišķi sadarbībā ar valstīm, no kurām nāk visvairāk bēgļu. Un arī humanitārai palīdzībai jābūt mērķiecīgākai, atvieglojot situāciju valstīm, kuras cieši vissmagāk. Tāpat būtisks elements ir ietekmes novērtēšana ISIS kontekstā uh, un Sīrijas kontekstā ISIS ir ļoti būtiska loma. Tas, e, šis terors tiešām liek cilvēkiem Uh, atstāt savu valsti. Tāpat būtiski ir pozitīvi novērtēt NAFOR med programmu, proti pasākumus, kas parāda cīņu pret kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem. Šeit ir jābūt stingrākai rīcībai, jāpapildina darbība, kas jau notiek vidusjūrā. Un vēl pavisam īsts komentārs no manis paša. Pēdējo sešu dienu laikā mana valsts uzņēmusi vairāk nekā 35 tūkstošus bēgļu, kad tika slēgta robeža būtībā starp Serbiju un Ungāriju. Mēs redzam, ļoti, ka tas, eh, šī krīze ir ļoti labi jūtama jau pāris dienu laikā. Vairāk nekā 30 tūkstošu cilvēku vidū tikai viens cilvēks pieteicās uz patvērumu Horvātijā. Tikai viens no 30 tūkstošiem. Padomāsim par to. Par to vajadzētu, tas jāpatur prātā arī uh, apspriežot jautājumu ministru padomē gan Schengen kontekstā, gan Eiropas Savienības tiesiskās struktūras kontekstā. Un arī mēs veicam plašus krīzes vadības pasākumus. Es domāju, ka mēs, protams, arī gaidīsim atbalstu no Eiropas līmeņa un mans kolēģis Šepflins sacīja, ka bēgļi ir ļoti, um, komunikācijas starp viņiem notiek ļoti raiti, viņi ļoti ātri apmainās ar informāciju, kur nav vērsts, nav vērts vērsties, tātad šeit valda tāda liela dinamika. Paldies, Tanokungs! Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji! Mana valsts darīja eh, gudri un nekad nav parakstījusi šo kopējo patvērumu un imigrācijas politiku. Nezinu, kā tas varētu būt nākotnē, ņemot vērā pašreizējo politisko krīzi un Eiropas Savienības kā projekta krīzi. Dēvids Kamerons runā, ir apmeklējis virkni nometņu un uh, iepazinies ar situāciju cilvēkiem, kas ir vismazāk pasargātie. Ceturtajā punktā uh, mūsu grupai, nu to mēs nevaram atbalstīt, proti saistošu pasākumu kopums, obligāts uh, noteikts kvantums, kas ir jāizvieto kaut kur un tam līdzīgi. Ar ECR grupā un sevišķi Austrum Eiropas pārstāvji uzskata, ka šī politika nav īstenojama, nav pelnījusi atbalstu. Tāpat ir daudz atvērt, atklātu jautājumu. Pēc četriem gadiem pilsoņu kara Sīrijā mēs redzām, ka cilvēki atstāja uh, būtībā drošas nometnes Turcijā, Jordānijā un Libānā. Uh, Un tā, bet jāatbild arī uz jautājumu, kāpēc UNDP vasaras mēnešos uh, nav pilnībā apg veikusi apgādi ar, ar ūdeni un pārtiku. Ir daži jautājumi, uz kuriem nav līdz šim atbilžu. Uh, Uh, no manā valstī, no Rietumu Balkāniem, no Albānijas ierodas bēgļi. Turklāt uh, runa ir par NATO dalību valstīm. Dažas valstis ir jānosaka kā drošas, un tad to iedzīvotājiem nepienākas iespējas pieprasīt patvērumu. Ja Un runājot par Sīriju, varbūt ir vērts iesaistīt Irānu un Krieviju, lai uh, padzītu ISIS no Sīrijas un varbūt arī Asada var izmantot, lai atrisinātu šo krīzi. Un kāpēc Sauda Arābija, kas ir tik ļoti bagāta un kam ir tik liela teritorija, nav uzņēmusi nevienu sīvieti, kaut gan tā arī ir sunītu valsts. Un mana grupa uh, balsos pret šo ziņojumu, sevišķi šī ceturtā punkta dēļ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδάκη για την. Lielas paldies priekšādādājai saka Sakarevs kundze. Paldies arī Papadakis kungam sagatavot šo ziņojumu. Mums sadarbība Britē ļoti labi. Esmu ēna referenta goē un, manuprāt, mēs centāmies uzlabot tekstu. Mēs runājam par to, ka Eiropas Savienības piem piemērotā pieeja nebija pareiza. Turklāt netiek atzīta šī pilnīgā neveiksme. Šeit ir jāņem vērā arī neskaitāmies nāves gadījumu skaits. Un šobrīd situācija ir tāda, ka izskatās, ka Eiropas Savienība ir tāda vieta, uz kurien ierodas šie miljoni tūkstoši. Protams, ka šeit ir jāatrod praktisks risinājums, jāatrod atbildi humanitārai krīzai, kas norisinās. Un šobrīd mēs saskatām vied, viedokļu nu, noslēgšanos daudzās dalībvalstīs, un tas notiek jau kādu laiku. Ir nepieciešama vispārīga pieeja um, migrācijas politikai, un lai tā būtu saskaņā ar starptautiskiem likumiem, ar patvērumu meklēšanas standartiem, kā arī ar uh, pamatvērtībām. Mums vismaz ir jāatzīst mūsu vēsturiskā atbildība, kas gal galā noved pie tā, ka cilvēki bēga no nabadzības, kariem, vajāšanas, cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības eh, dalībvalstīm spēlē savu lomu šī reģiona destabilizācijā. Mums ir nepieciešama šī holistiskā pieeja, mums ir jāatrod uh, legālas iespējas, kā migrantu un patvērumu meklētāji um, mm, var tikt uh, norganizēt. Tāpat arī ir jāizteno meklēšanas un glābšanas operācijas, lai mums nav uh, vēl vairāk bēgļu, kas vienkārši nomirst noslīkstot, cenšoties eh, pārtikt pāri vidusjūrai. Ir jāvalda solidaritātei sadalot slogu arī Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Turklāt mums ir nepieciešams atzīt galvenos iemeslus, kādēļ šīs krīze radusies, un tas, kā jau teicu, ir nabadzība, nestabilitāte, kā arī vajāšana, sistēmiski cilvēktiesību pārkāpumi. Liels paldies! President, uh, thank you. I, I will be brief. Lielas paldies, priekšsēdētājs Aksmita kungs. Izteikšos īsi, vēlos arī apsveikt Papadakis kungu par viņu sagatavotu ziņojumu. Es domāju, ka nevienam nav atbildes, taču uh, panākt kaut kāda veida saskaņotu pieeju, tas noteikti ir labs risinājums. Plankoviča kunga teiktais, tam es piekrītu, ka Eiropas Savienības ārējo politiku koordinācija ļoti ietekmē šo jomu. Šeit ir ļoti daudz darba veicams, lai notiktu saskaņošanu un saistībā ar ietekmi kas parādās visā pasaulē. Mums šeit ir nepieciešams pātrināt progresu. Tāpat arī ir nepieciešams uh, ķerties klāt tiem iemesliem, kādēļ tik daudz cilvēki tagad bēg. Un tam jābūt kopīgam darbam Eiropas Savienībā un īpaši runājot par Sīrijas pašreizējo situāciju. Tad mēs gribētu redzēt lielāku uzsvaru, nu, nošķirot migrantus un bēgļus. Bēgļi tiešām bēg no šausmām tā teikt, un migranti ir cita lieta, un kā jau Tanek kungs teica, nevar būt, ka migranti bēg no drošas vietas. Šeit šis aspekts ir būtisks. Turklāt mana grupa un es pats personīgi atbalstu jaunu Eiropas Savienības risinājumu atrašināšanu. Manuprāt, kopīgi darboties mums būs daudz labāka pieeja nekā vienkārši tā egoistiski, individualistiski rīkojoties, kā to dara dažas dalībvalsts. Un es to saku kā uh, apvienotās karalists pārstāvs, es esmu no Skotijas, Skotijas parlamentu, mēs atbalstam Eiropas Savienības stratēģiju un Eiropas Savienības kvotas, ja mēs atļausim dalībvalsts savā ziņā, tad mēs nepanāksim risinājumu. Šis ir kopīgs izaicinājums visai Eiropai. Mums ir nepieciešama solidaritāte un piekrīt Tanakongam, ceturtā rindkopa ir pārāk spēcīga kā tā šeit uh, ir formulēta, taču tas nenozīmē, ka dalībvalstis nevar vienoties par kvotām, un ja kvotas tiek pieņems, tad ir jābūt uh, godīgam sadalījumam. Tad mēs atbalstam uh, neatbalstam UKP pieeju un to, ka UKIP eh, grib, lai katrs cīnās pats par sevi. Mēs gribam, lai valda solidaritāte, mēs vēlamies, lai mums ir spēcīgs ziņojums, mūsu grozījumi pie tā strādā un es eh, labprāt esmu gatavs strādāt pie šī jautājuma. Un, protams, es domāju, ka lielākā daļa man kolēģi piekrīt, ka mēs neatrisinās šiem jautājumiem piecu gadu laikā turpmāk. Un es domāju, ka mums ir jāapzinās, ka šis ir milzīgi, milzīga krīze, kas apdraud ar Eiropas Savienības visu kopīgo projektu. Tāda krīze, kāda vēl līdz šim nav piedzīvota. Paldies! Lepa, <clears throat> gospod predsednik, e, kolegu Papadakisu esam hvaležen za. E, Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Papadakis kungam par viņa ļoti labi paveikto darbu. Problēma ar bēgļiem ir tāda, ka šī problēma uh, pieauga daudz ātrāk nekā tiek rasti risinājumi. Un pašreizajā situācija pieprasa to, ka mēs uh, katru dienu mainam savus rezolūcijas. Taču situācija ir tāda, ka mēs zinām arvien vairāk par uh, migrantiem, par, par sevi, par mūsu reakciju. Mēs redzam, ka šie bēgļi nav homogēna grupa, tie nav tikai sīrieši, un tie nav tikai nabadzīgi cilvēki. Piemēram, Slovenijā mēs redzējām, ka viena trešdaļa sīriešu bija no visiem cilvēkiem, kad mēs tos reģistrējām. Turklāt mēs piedzīvojam to, ka darbojamies tādā veidā, kas nav kopīgs, nedarb, ka mēs nedarbojamies holistiski un neesam ieinteresēti darboties kopā vienoti. Uh, Un tas mums ir jādara, citādi šis pingpongs ar uh, bēgļiem turpināsies. Viņi tiks nosūtīti no vienas vietas uz otru, daž, dažā vietā tie tiks reģistrēti, citā nē. Taču es uzskatu, ka tieši kopīga darbība ir būtiska, un es gribu saskatīt principus un kritērijus ļoti skaidri uzrakstītus, lai katrā gadījumā mums uh, nevajadzētu domāt par jauniem pasākumiem un kritērijiem. Es domāju, ka asimetriska rīcība ir ļoti neveiksmīga un nepalu, nepalīdz mūsu uzticējībai. Es atbalstu visus četrus uh, grozījumus, un šeit mēs nekoncentramies uz drošību. Ir tikai divi grozījumi, kas koncentrējas uz drošību. Tas ir ļoti interesants fakts. Lek. Dziękuję bardzo. Tak się składa, że dzisiaj mieliśmy bardzo ważny i przygotowujący w gruncie rzeczy do. Tātad, runājot par šo jautājumu, jāsaka, ka sēde komitejā, apakškomitejā noturējām sēdi, sagatavojot tieši šo jautājumu. Viesojās viens no ģenerāļiem, kas stāstīja par ES. Uh, dažādajām akcijām, tāpat arī padomas pārstāvju un arī uh, militāro operāciju raksturojums tika dots uh, par um, to, kas notiek vidus jūrā. Informācija, ko saņemam, tā norāda to, ka praktiski nu, nenotiek īsti tā ieviešana, kas tika pieņemts uh, kā lēmums uh, aprīļa beigās ministru sēdē, mēs iesniedzām mūsu grozījumus, un es domāju, ka ja mēs tiešām gribam šeit ietekmēt uh, politiku mūsu valstīs, tad mums vajadzētu mēģināt ietekmēt situāciju tādā veidā, ka tas, kas, ir tiek, kas tika pieņemts aprīlī, tiktu arī ievērots un OINA for AMED eh, eh, programmas tiktu ieviestas. Runiet par to, ka jāapkaro cilvēku kontrabandistu infrastruktūru un tikai šāda akcija var novest pie tāda rezultāta, ka šie cilvēki nu pārtrauc doties ceļā. Mums ir uh, lieliski iespēja darboties, lai šī eh, rezolūcija tiešām kaut ko varētu panākt, un šādā izpratnē mums vajadzētu strādāt. Paldies! Tagad Gāler kungs. Lielas paldies! Manuprāt, šajā komitejā un eh, visā parlamentā ir liels vairākums. Es saskatu nepieciešamību kopīgai pieejai un eh, kopienas pie, humānai pieejai. Turklāt tie, kas tam vēl nav pievienojušies, man jāsaka, ka bēgļiem ir vienalga. Tie, kas vēlas doties uz Lielbritāniju, vai nu viņi, viņi vai nu nezina, ka Lielbritānija ir Schengenas, nav Schengenas zonā, vai arī viņam ir pilnīgi vienalga, viņi darīs visu iespējamo, lai tur nokļūtu. Manuprāt, tas tiešām ir saprātīgi, ka visas dalībvalsts Eiropas Savienībā, ne tikai Schengenas uh, zonas valstis, uh, piemēro šo kopīgo pieeju. Turklāt es domāju, ka mums ir uh, iemeslus uzstāt uz to, lai esoši nolīgumi ar citām valstīm tiktu īstenoti. Šeit īpaši runāju par uh, Turcijas uh, readmisijas nolīgumu, kas nozīmē, ka Turkiem ir, Turcijai ir jāpieņem atpakaļ visi tās pilsoņi, kā arī cilvēki, kas nākuši no tās teritorijas, un, manuprāt, mums tas ar viņiem ir jā, jāpārunā. Uh, Vai nu tas pilnībā tiek īstenots vai nē, tas ir atkarīgs no viņa uzvedības, vai tas tā ir apzināts, tāds apzināts šī nolīguma teksta un gara pārkāpums. Turklāt ir jāskatavo arī iniciatīvas atbalstot, atbalstam uh, šiem bēgļiem Turcijā, jo šie bēgļi Turcijā atrodas drošībā. Viņiem nav vajadzības pamest Turciju drošības dēļ, un tādēļ mums tas būtu tā īpaši jāpiemina, atsaucoties šo valstu un tās pienākumiem. Tāpat kā, protams, ir jāpiemina finanšu atbalsts, lai šie bēgļi varētu tur palikt. Paldies! Lūdzu, tagad vārds ziņotājiem. Έχω ακούσει με προσοχή τις απόψεις που έχουν εκθέσει συναδέλφοι και υπόψη την άλλη. Paldies par uh, kolēģu uh, piezīmēm. Tas ievērošu nākamnedēļ ir uh, referenta tikšanās un tad turpināsim darbu. Herzlichen Dank, äh, wenn Sie in der nächsten. Paldies. Ja jums nākamnedēļ ir ēna referenta tikšanās, tad mēs varētu padomāt, vai kompromisu grozījumu varētu ietvert arī šīs nedēļas un arī šo dienas iekšliet ministra tikšanos un eiro padomas ekstrā tikšanos rīt, jo nu, visādi citādi nevarēsim ietvert aktuālo situāciju aicināšu jums vēlreiz padomāt un ietvert pasākums, kā, kas ir tāda, kāda ir. Sirdīgs paldies par jūsu paveikto darbu un varu tikai norādīt uz to. Un tas ir mans personīgais viedoklis, ka šis ir jautājums par Eiropas kopējo atbildību. Izturētos pret tiem, kas ir patvērumu meklētāji līdz pat tam, lai novērstu situāciju, ka ir uh, patvērumu meklētāji un neviens nevar izmeklēt kādu daļu un teikt, ka šī daļa ir nozīmīgāka un es nodarbošos tikai ar to. Mm, ir vesels kopums. Es esmu, manā rīcībā šodien nonākuši skaitļi, kas norāda uz to, ka, un parāda to, ka uh, cik daudz um, Eiropas Savienības valsts ir iemaksājušas uh, pārtikas palīdzības programmā. Uh, pasaules pārtiks programmā ir tāda, ir valsts, kas ir uh, samazinājušas iemaksas par 100%, mans pārstāvētā valsts par 75%. Nu, nav nevienas dalība valsts, kas ir kārtīgi izturējušies. Un ja mēs uh, ievērojam to, ka pirms diviem pus trīs mēnešiem šie š, cilvēki ir devušos ceļot, es skar divas lietas. Nu, pirmkārt, uzņēmums vairs nav pietiekami daudz pārtikas, un otrs izmaiņas Turcijas politikā pēc vēlēšanām atvērt robežas, lai dusmināti Eiropieši, un tas ir apmēram vienlaiks noticis. Un dažu valstu atbildība, un tā tagad ir kopēju valstu atbildība, jāizlabo kļūdas, jāstrādā pie uh, izraisītajiem un pie miera jautājumu visā šajā reģionā Eiropais par to, lai bēgļu apgāds um, pašos reģionos notikt saprātīgi, kā arī jautājums par reģistrēšanu pie ES uh, robežām un ārpus ES robežām. Arī šeit ir jāpasaka visiem kopā, tas jāsaka attiecībā uz Vāciju un Poliju, ja cik vienādi ka, piemēram, ar mūsu nostāju, kā mēs visu to domājam, ar Dublinu, ka mēs visu to atstājam Grieķu, jomā, ka viņi salās daudz reģistrējošā personāla saistam, tas nevar um, saprātīgi būt. Nu, tātad reģistrācija jānotiek saprātīgi pie ES e robežām ar personālu no mūsu valstīm. To um, skartā valsts nevar, arī Ungārija vien pati to nevar paveikt. Tas jādara kopā un iespējams valstīs vēl pirms um, tam, kā piemēram Serbijā. Jā, tas maksā dārgi, mums jāmaksā kopā par to. Un ja tad cilvēki ir reģistrēti, un saskāra Ženēvas konvenciju viņiem ir tiesības. Nu, piemēram, kā bēgļiem prasīt uh, patvērumu, tad bēgļi saņem bēgļu status un var atgriezties. Mm, tas nav tāds uh, pastāvīgs palikšanas status, un tad um, jāsadala atbilstoši kopā apgrūtinājums. Tas ir, sakams, arī attiecībā uh, uz apvienoto karalistu. Tas nav saistīts ar Schengen. Tas ir kopējs sloks, kas mums jānes kopā un kur mums kopēji jānes ir atbildība, vai mēs atgriežamies vēsturē, vai mēs tieši mūsu neveiksmīgo darbību pēdējo mēnešu laikā skatāmies arī dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts, vēlreiz to atkārtoju. Es domāju, ka tas ir jāvērtē šādi, un tādēļ mūsu referentu var tikai iedrošināt šo kopējo konceptu definēt. Mēs kā pēc komiteja mums jānorāda pastiprināti, ka uh, iemesli un uniformed programmas ir mūsu uh, principiāla uh, nozīme, nevis kvotu jautājums par to runā Liba, bet mums ir jāredz, ka ir vesela līnija, nu nevar izņemt kaut kādas atsevišķas daļas no tās. Vesels pasākumu klāsts ir tas, kas ir jāizteno, tas tā ir jāredz. Tam ir seni iemesli. Tas tā ir neveiksme Irākas karā. Mana valsts ne, nepiedalājās eh, Irākas karā. Tas ir, ne, tā ir neveiksmīgā Lībijas. Uh, misiju. Tas ir mākslīgais sadalījums robežu ziņā pēc kolonizācijas, kur vairākas pat tautas nedrīkstē veidot valsts, kā piemēram kurdi. Mazākumtautības sekas no tā un mazākumtautības un to situāciju pēc dažādām dažādiem apstākļiem, piemēram, Irākā, ar tām sakām, kādas ir tagad, un secinājumiem, kā no tā vispār izkļūt, un vesela tāda uh, kopaina, kurā Eiropa ir atbildība vēsturiski un arī pat, pat labā. Nu, tagad neviens nevar teikt, vienam būtu kaut kas jādara un otrs nemaz vai nemaz. Vai nu mēs visi kopā to darīsim, vai arī mums visiem tas būs ļoti, ļoti liels sloks, ja to tā viegli var pateikt. Paldies! Es jums veik ko veic eh, vēl daudz veiksmes. Tagad Zarijušs Voļska kungs vēl vēlas ko teikt. Mr. Zarijušs um... Voļska kungs, jūs gribējāt uzstāties. Uh, <clears throat> Jā, es domāju, ka jūs jau veicāt. Nu, ja jūs vēlaties izteikties, tad, ja, protams, es ļaušu jums runāt. Elmārs, tu esi pārāk laipns. Tad, kad ierados šai telpā, un ja būtu zināju, zinājis, kādas ir jūsu sejas, tad man būtu, man būtu radusies sajūta, ka atrodos libe sēdē, nevis afet. Nu, piemēram, iedomājamies, ka esam pārvietojuši 120 tūkstošu bēgļu, un viss ir kārtībā, esam padarījuši šo darbu, tā kā to uh, esam pasludinājuši. Bet vai mēs atrisinājām problēmu? Nē, ja palūkojas šī ziņojuma virsrakstu, tad holistiska pieeja nozīmē ne tikai iekšēji, bet arī ārēji. Šis ir Lībes ziņojums, nevis afet ziņojums. Tas atkārto trīs lietas, šos pamata iemeslus, ko viss piemin, un tad uzskaita ļoti eh, tādā mulsinošā kārtā no nabadzību, cilvēktiesību pārkāpums, un tā tālāk saskanā ar AN ir uh, 159 miljoni bēgļu, un pasaulē tas nav viss saistīts ar Sīriju, bet tā kā ir šie 4 miljoni nometnēs, kopš šie bēgļi atrodas nometnēs, Eiropas Savienība neko nav darījis. Gan drīz neko. Ja tā būtu nodrošināta tik daudz atbalstu, kā to darīja Ukraina saskaņā ar ANO mērķiem. Es nezinu īsto skaļus, bet tā ir viena trešdaļa tikai. Un tad mēs esam pēkšņi pamodušies, ka ir šausmīga situācija Jordānijā, Jordānā, Turcijā, Sīrijā, Libānā. Un pēkšņi vakardien mēs esam uh, apkopojušos uh, savākuši 4 miljonus, kas ir nepieciešams, tad patiesībā ūdens jau ir izlietas. Un runāt par šiem pamatiemesliem, tie nav noteikti pareizes, runājot par ārpolitikas jautājumiem. Galvenais iemesls ir karš. Un tad otrais galvenais iemesls ir Eiropas Savienības bezdarbība Obamas aizkavēšanās, viņa novilk tās sarkanās līnijas, šis drošības vakums, kas nodrošina to, ka Asad Sīrija ir kļuvusi par Krievijas protektorātu un daži to dēvē par jauno Rusu Sīriju, tā teikt. Un šeit pilnīgi nav iespējams piemērot kaut kādus drošības pasākums, kurus Eiropa vai Amerika uh, vēlas piemērot. Ir sasaiste ar šo destabilitāti un pamatoti iemesli, nevis vienkārši, ka notiek kaut kāds negadījums. Proti, Krievija ir nodrošinājuši militāro atbalstu Asadam, kas ir, kas tad ir šis galvenais iemesls, kāpēc bēgļi dodās uz Eiropu? Vai Putins vēlas aizsargāt viņus vai vienkārši izmantot savu militāro pārstāvniecību, kā ka kās instrumentu sarunām saistībā ar viņa darbību Ukrainā un Krimā. Tātad mums jāplūko visi šie, šīs, šīs lietas ģeopolitiskā kontekstā, un to es sagaidu no ārlietu komitejas. Nevis vienkārši atkārtot tās pareizās lietas, kas tikuši atkārtotas atkal un atkal gan Liba komitejā, gan visā parlamentā. Uh, Mēs saskaramies ar tādiem draudiem, kas, kuras radīs nestabilitāte mm, reģionā dienvidos un austrumos, un mēs neesam attiecīgi rīkojušies, jo vienkārši mēs e, negribējām, mums nebija, un e, ārlietu politikas uh, instrumenti. Mēs tos neizmantojam, mēs vienkārši izmantojam vārdus, un uh, Es gribētu, lai šis ziņojums kļūst nevis par Lības ziņojumu, bet AFED ziņojumu. Paldies! Der Berichterstatter wird es gehört haben, aber ich bin nach wie vor. Referents to ir uh, dzirdējis, bet es domāju, ka tas viss ir komplekss jautājums, vienots jautājums, arī atsevišķu valstu uh, sloks un uh, iespējas iedarboties ārlietu politikā un uh, dot līdzekļus ES. Uh, Un, ja atsevišķas valsts ir to, tā noslogotas ar integrāciju, tad viņām kaut kur citur jāietālpa nauda. Un tas ļoti skaidri ir jāredz. Un solidaritāte ir uh, divvirziena ceļš, to nevar iedalīt, kam ir vienkāršāk un uh, kā ir labāk diskusijas mājās veikt. Uh, šīs diskusijas nevienā no valstīm nav populāras, mm, šīs ir mm, jāizno visās un kā sloga tas jā. Ja, nes kopā. Tādēļ paldies, paldies, ka esam tādu ļoti vienotu vieno, pieeju raduši un dosim mūsu ieguldījumu, lai šo jautājumu iemeslu tiem pievērstos. Un domāju, ka jautājumā par šo Irākas un Sīrijas karu pārtraukšanu liela nozīme ir reģionālajām varām, kas izmanto reliģiju, nacionāli šīti, sunīti, un Teherānu un Rijātu, un kā Gāler kungs norādīja, es īstā nesaprotu, kāda loma ir Turcijai. Nu, neizprotu Turcijas rīcības iemeslus. Un tā ES, ASV, Krievija esmu iepriecināts, ka uh, ASV un Krievija uh, runā, ceru, ka es iesaistīsies ANO kontekstā. Un, diemž, uh, un Irānas jautājumā redzējām arī, ka bez Krievijas to nevaram atrisināt. Jā, mācās attiecībās ar pasaules lielvalēm. Un pastāvīgā ANO drošības padomu lemj par dažādiem jautājumiem. Piektdien piedalījās diskusijās Berlīnē ar amerikāņiem, Francūzi vien, Francijas vien pārstāvjiem un Krievs viens. Un tur bija ļoti skaidrs, ka Ukrainas jautājumos ļoti strikt ar Krieviju notiek, notiek sarunas un citos jautājumos ar viņiem jāsadarbojas un nu, nav nekādas cietas iespējas nu, tādas vienotas uh, Krievijas uh, politikas. Uh, nu, šeit ir jābūt atšķirībām. Un man liekas, ka ir uh, arī izpratne par to, ka ir šā, uh, šāda atšķirība. Krievi ir ļoti uh, norūpējušies uh, par ISIS Kaukāzā un uh, republikām tur. Viņiem ir tikpat liels bēls no tās, cik mums. Tādēļ mums ir jāraugās, vai mēs lai mēs nevainātu mūsu pozīciju Ukrainas jautājumā un Krievijas pārkāpumiem, uh, starptautisku tiesību pārkāpumiem tur un tajā pašā laikā sadarboties citos jautājumus. Un visām citādi mums būs ārpolitika problēmas. Domāju, ka tas ir tā jāredz. Ceru, ka kaut kas notiks attiecībā uz Krievijas nostāju Sīrijā. Ir skaidrs, ka Krievi ir novērsuši, ka laikā, kad ISIS vēl nebija, ar saprātīgiem uh, brīvības cīnītājiem Asats varēja tikt galā, bet nu, tas mums nepalīdz. Ir vēl Irāks jautājums. Arī tur ir bijušas kļūdas un tādēļ mums nenāk par labu meklēt, kas ir bijis vainīgs, uh, kad, kādā fāzē. Tas ir uh, izlietas ūdens, tas neat nepalīdz mums uh, rast risinājumu. Vēstures izvērtējumu varam veikt vēlāk, bet tagad ir jāpārtelc karš, kurā ir bojā cilvēki un mūs apgrūdina. Nu, piemēram, ar šiem bēgļu scenārijiem. Es domāju, ka mums jābūt ļoti tādiem skaidri domājošiem, lai uh, rastu atšķirības šeit. Uh, vēlu ēnu uh, referentiem veiksmīgu darbu, lai varētu pēdējā attīstību ietvērtu un līdz ar to, lai mēs varētu to skatīt. Uh, Tātad jāpaņem lēmums, kad to skatīsim. Nu, pirms 15. oktobra tas ir jāizdara. Mūsu nākamā sēde 15. oktobrī, jo tad ir jāiesniedz grozījumi Libai. Tādēļ mums ar šo ziņojumu atzinumu ir jāpabeidz darbs pirms 15. oktobra. Mums nav vairs daudz manevrēšanas iespēja jāpadomā. Varbūt, ka Strasbūrā varam to izdarīt. Vai ir kāds cits risinājums? Now we have the timing. We have to see when we have a. Mums ir jāskatās, kad, ir jāskatās, kad būs balsojums Strasbūrā. Bet tad ir pavēlu. Jā, 13. oktobrs varētu būt. 13. oktobrī balsošana būs, nu, lai mums būtu laiks eh, diskutēt Strasbūrē par šo. Hmm? So, Mr. Berger is not here. Yeah. Berger kungs vēl nav ieradies. Nav vēl pabeidzis saistībā ar Palestīnu kaut ko. Vai ir zināms, kad viņu varētu gaidīt? Kur viņš ir? What is the time when he had to be here? Kad viņam bija jāierodas? A little bit faster than we thought, so it's not. Viņš tomēr vēl nekavējas, nē. Let's wait a second, I think he will be. Pagaidīsim dažas minūtes. Sāksim punktu tieši noteiktajā laikā. Tātad runa būs par situāciju Lībijā. Gribu jums pastāstīt arī sekojošo. Debatēs par budžetu. Deprēkungs nav gatavs uh, piekrist vai atbalstīt visas budžeta pozīcijas ārpolitikas jomā, kā tas līdz šim ir bijis. Un jādomā, ka mums būs jālūdz uh, arī preduskungs un jāuzrunā arī delegācija vadītāji, lai viņi runā ar saviem cilvēkiem budžeta komitejā par to, ka divu gadu, pēdējo divu gadu laikā ir samazināt līdzekļi ārpolitikai. Un par šo jautājumu ir jārunā. Un sevišķi minētā persona ir pret finansējumu piešķiršana delegācijai ar Irānu. Es runāju par referentu deprē, kas darbojas budžeta komitejā. Lūdzu, uzrunājiet arī savu grupu pārstāvjus budžeta komitejā. Un mums vajadzētu šeit zināms spiedienu panākt. Es esmu dzirdējis, ka tas ir saistīts ar debatēm ar Stevensona kungu, ka viņš arī ir iesaistījies šajā grupā. Ja tā ir, tad es varu saprast viņa pretestību Irānas delegācijai, bet tomēr nevajadzētu tam ļaut dominēt Eiropas Savienībai Nevajadzētu atteikties no biroja atvēršanas Teherānā. Tās tomēr ir divas dažādas lietas, par ko mēs šeit runājam. Un politiskajā grupā slūdzu dariet kaut ko. Balsojums budžeta komitejā būs no 28. līdz 30. septembrim. Lūdzu, runājiet šonedēļ ar deputātiem jūsu grupās, kas darbojas budžeta komitejā. Deprē bija savulaik tautas partijas biedrs, bet viņa politiskā karjera bijusi visai raiba, aptver plašu paleti. Alde. Alde, ne? Tagad viņš ir Aldē, pareizi, saka priekšēdētājs, jā. Lūdzu, Aldes deputāti, mēģiniet pārliecināt savu kolēģi, ka viņa nostāja nav aplama, ka mums ir problēma saistībā ar šo biroju atvēršanu Irānā. Vai ir kāds jautājums par šo? Varbūt varam protokolā ierakstīt eh, iepriekš teikto kā mūsu kopējo pozīciju.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 Ich darf die Sitzung eröffnen. Herr Berger. Es turpināšu sanāksmi. Mēnas pārstāvis sadarbībā ar Mēnas reģionu Bergera kungs ir ieradies pie mums. Paldies, ka jūs esat gatavs mūs šodien informēt par situāciju Lībijām. varbūt par pārunām skiratā arī kaut ko dzirdēsim. Bet tur vēl vajag uh, vispārējās ģenerālās asamblējas un kongresa piekrišanu, bet varbūt jūs varat mums pastāstīt, kādā veidā, nu kā apmēram nevis formālā puse izskatās, bet kā attiecīgo vienošanos būs iespējams īstenot, cik lielas izredzes ir sekmīgai implementēšanai, lai sadarbība ar valdību var notikt tā, lai varētu likvidēt arī kontrabandistu tīklu. Tas viss ir saistīts ar bēgļu krīzi, protams. Un Lībiju arī nevajadzētu izolēt vai atstāt vienu krīzes risināšanā. Un es ceru, ka Bernardino Leons un citi, kas šajā piedalās no ANO puses, mums pastāstīs arī kaut ko tuvāk, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, jūs pareizi pateicāt. Mēs Pēdējās 12 dienas Ciratā ļoti aktīvi strādājām, piedalījās arī Bernardino Leons. Es labprāt būtu nācis klajā ar labākām ziņām. Bernardino Leons pagājušajā vakarā izdeva paziņojumu, ka pārunas ir beigušās par visu izņemot vienu pielikumu, kas tieši attiecas uz turpmāko prezidentūras padomi. Uh, bet nav vienošanās panākta vēl no abām pusēm. Pārunas gan ir beigušās, bet uh, tas ir, ANO ir aizgājusi līdz robežai, līdz maksimālai robežai, cik tālu varēja tikt, un viņš arī atzina, ka pārunas prasīja daudz vairāk laika, nekā sākotnēji bija iecerēts, bet tomēr viņa attieksme ir pozitīva. Uh, Un izredzes ir visai labas, ka priekšlikums par šo minēto padomu drīz varētu nākt klajā bez turpmākiem grozījumu prieprasījumiem. Tātad tas ir dokuments, ko vakar, vakarā prezentē Bernardino Leons. Abas pārunu viena no pusēm vēlētos līdz 20. oktobrim novilcināt šo termiņu, kad beidzās pašreizējās prezidenta padomes termiņa, termiņš, pilnvaru laiks. Un tad jau skatīsimies, vai nāks vēl papildus priekšlikumi par uh, kalendāro grafiku. Kā es jau sacīju, apmēram nedēļas laikā mēs gaidām atbildes no abām pārunu pusēm un uh, ģenerālās asamblējas sanāksme, kas būs Ņujorkā, par to skatīs arī šo jautājumu, vai šo vienošanos var atzīt par tādu optimistisku scenāriju. Tas ir tas, ko šobrīd varu pateikt par vienošanos un pielikumiem. Situācija uz vietas, drošības situācija pasliktinās. Bengāzī pagājušā nedēļā notika uzbrukums un arī Tripole un ANO nosodīja šo, nosodīja šo uzbrukumu. Nav nevar rēķināties, ka spriedze samazināsies vai atslāps. Um, pastāv joprojām risks, ka valsts var sašķelties, jo šobrīd eh, Daer, uh, eh, Daeš un ISIS ietekme ir ļoti jūtama. Ja mēs panāksim vienošanos, jūs jautājāt, nu kā to varētu un cik ātri to varēs īstenot un ko Eiropas Savienība varēs darīt, paturot prātā UNAFOR operācijas un citas, citus pasākumus bēgļu krīzes risināšanā. Manuprāt, mandāts būs vajadzīgs ļoti tāds plašs, starptautiskās aprindas, varētu vispār spēt apliecināt savu gatavību šādu mandātu īstenot. No, mums, mēs runājam par 100 miljoniem eiro, kurus īsā laikā varētu piešķirt, un ceram, ka tas īsā laikā, šie līdzekļi īsā laikā ļaus uzlabot situāciju valstī. Bet tas uh, atkarīgs no tā, vai mums būs pareizie sadarbības partneri Mums ir arī plānošanas grupa, kas ir sākusi strādāt Tunisijā. Tajā piedalās mūsu delegācijas pārstāvja, tā pārcēlās no Lībijas uz Tunisiju. Tajā ir arī pārstāvētas daudzas Eiropas Savienības dalība valstis, un pašreizējā līmenī šis ansmil uh, saņem palīdzību. Un es ceru, ka drošības situācija ļaus šo sadarbību arī saglabāt. Apvienotās nācijas koordinē palīdzības sniegšanu jaunajai valdībai. Eiropas Savienībai šeit ir liela loma visās darba grupās, kas ir izveidotas sadarbībai ar lībiešu atbilstošajiem partneriem. Kā es jau sacīju, drošības situācija, ja neskaita minēto uzbrukumu, ja tā ir mazliet labāka kļuvusi rietumu daļā, un uh, uguns pārtraukšana šajā reģionā ir panākta, bet esam noraizējušies par sirtes situācija. Tā ir Kadafī dzimtā pilsēta, kā zināms. Vai islāmistu grupu plāni var kā tikt um, nu, apturēti. Tad jāatzīst, ka austrumu daļa un rietumu daļa uh, ir ļoti slikti savienotas, infrastruktūra ļoti vāja, ir tikai daži nedaudzi asfaltēti ceļi. Runājot īsumā par ekonomisko situāciju, um, Lībija šobrīd ir ļoti pārtērējusi līdzekļus gan algās, gan subsīdijās. Situācija ir visai smaga. Uh, Es domāju, ka banku un finanšu krīze neliks sevi ilgi gaidīt. Un melnais tirgus ir visai izplatīta parādība. Tāpat uh, naftas cenas ietekmē situāciju. Tā ir apmēram šobrīd 184 dolāri par barelu uh, ienākumi no naftas un aktīvi ir uh, tāds kārdinošs loms, un te liela loma, protams, būs tam, cik sekmīgi spēs rīkoties centrālā banka un lielie naftas koncerni. Tas ir šobrīd, tāda šobrīd ir situācija. Kā es jau teicu, mums ir jāgaida nedēļa, līdz beigsies Eh, islāmā brīvdienas, un tad redzēsim, vai Bernardino Leona vakar vakarā prezentētais dokuments par vienošanos var tikt uzskatīts par pieņemtu. Paldies! Grazie Presidente. Ma io penso che ci troviamo forse nella fase. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Domāju, ka mēs um, atrodamies vissarežģītākajā brīdī, proti atbildības uh, pārņemšana, un tas sakāms par visiem, uh, ko šī situācija skar. Un proti balstoties uz uh, vienošanās projektu, ko Bernardino Leons ir iesniedzis. Ne tikai padoms teksts, bet arī. Mm, interpretācija ir ļoti nozīmīga, varbūt, ka tā ir vissaržģītākā fāze, jo visas jāpērliecina par to, ka tagad absolūti nepieciešams ir noslēgt Lībijai sarežģītu mm, vēstures daļu un ne tikai iekšēji, eh, bet arī reģionāli un visas Eiropas eh, līmenī ietekme ir iespējama. Būtu ļoti liederīgi, ja mēs varētu teikt, ka neiet runa viss eh, tik ļoti daudz par to, ka mūsu uh, uzdevums tiek uh, ierobežots, uh, lai šīs, šī vienošanās par partijām tiktu sasniegt, ja Bernardino Leons līdz šinējo sasniegto optimālo variantu ir izstrādājis, tad mums vajadzētu strādāt pie tā, lai ANO valstu viedokli un aicinātu iesaistītās puses ne tikai noslēgt vienošanos, bet arī no visa šī vienošanās tekstā tas ir pamatojums visiem pārējiem tekstiem, jo ja mēs lietas nevarēsim atrisināt tā, kā tas ir jāizdara, tad viena no skartajām pusēm varēs nu, praktiski uh, zaudēt spēku. Jāuzdod jautājums, kādu diplomātsko darbu mēs varam paveikt. Bernardīno ir veicin, aicinājis parlamentu diplomātiski aktīvi darboties, varbūt, ka tas būtu iespējams, lai veicinātu dialogu un neskatoties uz visām problēmām jāatrod ceļš, lai būtu iespējama apmaiņas starp abiem parlamentiem. Man liekas, ka tas ir nepieciešams, jo, ja nav vienošanās, tad civilais konflikts Sīrijā vēl tikai vēl pastiprinātos, un tas nozīmētu arī, ka terorisms pieaugtu, tas novest pie papildus bēgļu viņiem. Tātad mūsu interesēs ir rast risinājumu konfliktam. Bien, quería poner o exponer una serie de puntos. Primero, felicitar a Bernardino León por su. Paldies, Sagnārta kungs. Sākumā vēlos pateikties Bernardino Leon kungam par viņa tiešām neiedomājumu labi paveikto darbu. Uzkārt šeit runa ir par faktiem, nevis viedokļiem. Beirūtas valdība jo īpaši kontrolē militāros, eh, paramilitāros spēkus, jo šeit runa nav tikai par iekšlietu ministru, bet par to, ka šī persona pārvaldas pati savu armiju šādā valstiskas struktūras ietvaros. Un Begāzī pastāv anti-islāmisti, kuri tiek kontrolēti no Beirūtas, kaut gan abas puses uztrauc par to, kā Al-Qaida uh, darbojas Turklāt šī eh, vienošanās ir laberins, kur ir grūti iziet, taču tam ir pozitīvas sekas tādējādi, ka ir iespējams, tā teikt, reģistrēt pokus un turklāt izskatās, ka nav iespējams, eh, ka notiks iejaukšanās ar gaisa vai zemes spēkiem. Turklāt šeit runa nav par uh, Eh, runa ir par to, ka ir arābu nometnes Lībijā un vienošanās paredz to, ka tubus tiek izslēgts no dienvidiem, un tas attiecas uz, arī uz Toregu. Un tas viss nav iekļauts Eskaradā, jo tos vada Tripolis eh, pārstāv, taču viņi nepārstāv nekādus reprezentatīvus spēkus dienvidos. Uh, Un viena lieta ir ārkārtīgi būtisks, netika pieminēts konstitucionālā padome, kuru pārstāv arābi galvenokārt vēlas, lai toregi un tubusi tiktu izslēgti, lai tiktu pārbaudītu viņu pilsonība, valstiskā piedarība, uh, un esmu pat uh, saskāries ar tekstiem no Lībijas, kur ir ļoti konkrēti runa par šo jautājumu. Tātad mēs saskarsimies ar milzīgu konfliktu, kad panāksim vienošanos ar arābiem ziemeļos, ka šis gadsimtiem ilgās Lībijas sabiedrības vēlas izslēgt vienkārši rasistisku iemeslu dēļ. Tātad šeit mēs saskaramies radikālā islāma problēma, Tuaregi ir saistīti ar islamistiskiem grupējumiem ziemeļos un arī ar Malī, un vietējie grupējumi tagad ir jāizslēdz no šī starparābu nolīguma. Un problēma atrodas arī tajā aspektā, ka neatkarīgi no tā, kādu nolīgumu mēs noslēgsim ar šo uh, fiktīvo valdību problēma ir kontrolis uz robežas ar Eiro, Ēģiptu. Arī Tunisiju, Lībijas dienvidi ir atvērti vārti, jo kad ziemeļi tiek aizslēgti un dienvidi paliek vaļā, un kādu tam visam jēga. Un noslēgumā, ja mēs neņem vērā to, ka dienvidi tiek pilnībā izslēgt no šīs starparābu nolīguma par ziemeļiem, tad patiesībā mēs uh, tikai būvējam gaisa pilus, ja to tā neatzīstam. Paldies! Lielas paldies! Saka, uzvēl par muikungs. Tas, ko kolēģis tikko teica, tas ir pareizi. Mēs, protams, esam pateicīgi par šiem stabilizācijas centieniem, taču stabilizāciju nedrīkst panākt ar militāru iejaukšanos. Tādējādi viss tikai pasliktināsies. Bernadio Leons. Mēs viņu pēdējo reizi informējām par, pagājušajā reizi informējām par mūsu viedokli un nevar būt uh, tā, ka to, ko Alžīrija piekras, pieprasīja, ko um, Āfrikas Unija atbalstīja un pat Kadāfija atbalstīja, uh, ka tas Eh, viss eh, būs neveiksmīgs projekts. Irākā tika pārstāvēta spēka, kas tagad eh, darbojas Sīrijā un Lībijā, izraisa tur haosu, un rezultāts bija militāra iejaukšanās. Francija, apvienotā karaliste, ASV un Kanāda rīkojās zem NATO, un es vēl atceros ļoti daudzus komentārus šeit Eiropas parlamentā. Es pat nezinu, kā lai tos nodēvē, taču šī, eh, šis konsekvents trūkums gan attiecībā uz iekšpolitiku, gan stratēģiju ir radījušas 180 grādu izmaiņas gan sarunās ar eh, Irāku, gan Kubu. Un beigās mums ir jāatbalsta Sīrijas valdība, lai izbeigtu šo šausmīgo apdraudējumu nesen lasīju Spānijas slepenā dienesta dokumentus, kur ir teicis, ka principā tā nav liela problēma. Ir trīs lielas nometnes un varētu šo problēmu atrisināt, taču pastāv dažādas intereses neatrisināt šīs problēmas. Tādēļ mēs, protams, eh, atbalstīsim, ja kādu veidu centienus eh, ievies stabilitāti un jebkādus risinājumu meklēšanu, jo ir jāatrod risinājums, kur ir jāiesaista pilnīgi visas iesaistītās puses, jo, ja kāds tiks ieslēgts, tad mēs atkal saskārsimies ar tādām pašām problēmām. Paldies, nākamais runātājs. Es, Gomes kundze, es tiešām būtu ļoti priecīgi, ja varētu rīkoties tā diplomātiski, kā to Panteras kungs, taču parlamentārā diplomātija, kam tas viss der? ja nav nekāda strateģiska virziena saistībā ar to, ko Eiropa dara vai nedara saistībā ar Lībiju, kurš ir atbildīgais? Nu jā, Frederika Mogherini, jā, viņi ir atbildīgi par visu pasauli, bet kas īsti atbild par Lībiju? Un, protams, neaizmirstot kontekstu, un konteksts ir šis eh, viltus karš, jo mēs visi šo karšu vienkārši paslaukām zem eh, paklāja. Šeit notiek. Šis karš eh, Lībijā un Katāra atbalsta un arī Tripolis notikumi, protams, arī Ēģipta un Saudarābija atbalstīs uh, savus spēkus, un uh, visi šie spēlētāji ir ārkārtīgi būtiski uh, šajās cīņās, un tad mums nav nekādas stratēģijas, vai mēs iesaistāmies, vai uh, Eh, ļaujam šiem spēlētājiem ķerties katram pie viena otra rīkles vai arī cīnamies pret šo ielikteņu kāru. Mums ir jāņem vērā arī visas šīs šie citi grupēm kustības kā toreig un tā tālāk, kas tika pieminēti. Nesenais ziņojums par pēdējiem, pēdējo attīstību šajā procesā, kur Benedīnos sagatavojis, kur runa ir par simtiem miljonu, kurus Eiropas Savienība ir vēlas ieguldīt, lai sniegt atbalstu. Taču, manuprāt, šī nauda nav galvenais jautājums, bet gan tas, ka mums nav konkrētas stratēģijas. Tas, piemēram, Lībija pēc Kadafi likvidēšanas uh, valsts ir pilnībā izārdīta. Uh, Manuprāt, mums vajadzētu šeit panākt uh, kaut kādu tiešām risinājumu, nevis vienkārši tādus spēlēšanos pa spēles lauce, lauciņiem. Un kas ar aftāru? Af, visi apgalvo, ka viņš ir noziedznieks. Un tagad viņš ir uh, pārvaldā armiju, vai tā ir taisnība, ka viņš tabruku neļāva iekāpt lidmašīnā, lai dotos eh, no Maltas. Ko mēs sakam Turcijai par kuģi, kas ir pilns ar Turcijas ieročiem, kas nesen devās un tika apturēts, dodoties uz Lībiju? Vai mēs kaut ko sakam Krievijai saistībā ar šo um, naftas kontrabandas kuģi, kas nesen tika apturēts? Šie visi ir jautājumi uz kuriem jāatrod atbildes uh, un stratēģiskas atbildes. Un ļoti uzmanīgi sakot pēdējos gados situācijā Lībijā, sazinoties ar uh, dažādajām iesaistiem pusēm, ir, mans viedoklis ir tāds, ka nav nekāda stratēģija, vienīgi uh, stratēģija ir atbalsts Bernardino, un Bernardino dara visu iespējamo, bet vai mēs to varam atļauties? Šeit ir jārunā par ISIS pamatu, par finansējumu un par šo migrantu un bēgļu krīzi. Un tas viss rada tiešām reāls problēmas mūsu drošībai. Uh, thank you, uh, Mr. Brock. Paldies, Broka kungs. Tas tiešām ir tāds atbalstītāju karš ar svešām rokām vai svešiem ieročiem. Uh, salafisms uh, aicina mus, Muhamed ticīgos būvēt mošejas visā pasaulē. Tas viss ir tā diezgan dīvaini, un īzis ir šeit pie vainas nekā Alkaida. Salīdzinot ar īsīs Alkaida izskatās tīri pūkains. Jautājums Kusu kungam daļai viņam ir taisnība, bet tiešām bija rietumu militāra intervents, kurā piedalījās mana valsts un Francija, un toreiz mēs cerējām, ka atbalsti, atbrīvosim valsti no brit, brutāla diktatora un veicināsim arābu pavasara izplatīšanos, bet ko jūs būtu darījis situācijā, kurā Kadafī publiski solīja, ka nogalinās katru sievietu un bērnu, ja tiks ieņemta attiecīgā pilsēta? Bengāzī. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Like the... Gribu pateikt, ka iekšlietu ministrs panāca kompromisu vai, ar balsu vairākumu migrācijas jautājumā pret bija Ungārija, Slovākija, Čehija un Rumānija. Runa ir par balsojumu padomē. Padojuma, padome ir pieņēmusi lēmumu ar balsu vairākumu par 120 tūkstošu bēgļu sadalīšanu un pret balsoja Ungārija, Slovākija, Čehija un Rumānija. Hmm? What? Will... Par to nav stāsts. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Jautājums, jautājums ir par to, ka lēmums var tikt pieņemts ar balsu vairākumu. Es nezinu, kā, sadal, kā šis sadalījums izskatīsies, bet par to ir nobalsots un apvienotā karaliste nebalsoja pret Varbūt atturējās, es nezinu, saka priekšēdētājs. Somija atturējās. I do not know I have just this result, just uh, Mr. Gala showed it. Uh, Gālerkungs parādīja internetā rezultātu. Par detaļām neko nezinu. Varbūt problēma problēmas ir nevis saistībā ar pašu šo lēmumu par sadalījumu, bet gan pielikumu par tā īstenošanu. Bet tagad varam gatavoties likumdošanas sagatavošanai, mehānisma izstrādēji. Berger. Bergera kungs lūdzu. Viņš ir atbildīgs. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Paldies par komentāriem. Tas, ka situācija ir ļoti delikāta, nu, mēs nevaram galvu likt ķīlā ne par ko. Tā ir, un es arī saprotu arī to, ka ne arābu iedzīvotāji arī ir jāiekļauj šajā vienošanās tekstā. Un Es domāju, tad, kad vienošanās tiks panākta un kārta nāks uh, konstitucionālajiem jautājumiem un tā tālāk, tas būs nākamais solis. Es piekrītu Gomešas kundzei, ka nauda jau nu gan nav problēma Lībijā, bet, kā es jau teicu, mūsu problēma ir atrast pareizos partnerus, kas tiešām var mainīt lietas, uh, konkrētas lietas Un šeit mums ir vairāki instrumenti. Vēl tikai pirms gada mēs spriedām par to, ka vajadzētu sadarboties arī robežu pārvaldībā, un es, es un citas organizācijas šeit arī ir iesaistīts. Runājot par Krieviju, UNAFOR un MED operācijā un citās operācijās ar Krieviju notiek intensīva sadarbība. Domāju, ka pašlaik nu, jādod laiks vienošanās uh, tekstam, uh, tā nostabilizēties vai nobriest, un tad redzēsim, vai to abas puses par to varēs vienoties. Paldies! Lo que he dicho, estoy absolutamente conforme. Como... Nākamais runātais Narta kungs. Es piekrītu tam, kas tika teikts un tādu filozofisku apsvērumu dēļ, taču filozofija un Lībija tas nozīmē daudz skaistu vārdu un nekas cits. Mums pietrūkst nopietnu sarunu partneru, sarunu partneru, kas būtu nopietni, un viņi pazūd uh, vienkārši Lībijā, jo uh, politiķi vairs nevienu nepārstāv, eh, ciemu eh, vai cilšu vecākie aizvien mazāk eh, pārstāv, ko praktiski paliek bruņotus vienību vadoņi, kam ir nauda un ieroči, kas kontrolē naftas atradnes, mūsu patradņu, naftas atradnes kontrolē arābu. Uh, Um, bruņ, bruņotas grupas, um, citas atkal uh, cauruļvadas un, un citas uh, militāras saimniecības kontrolē uh, ostas. Kambodžā bija līdzīgi sarkanie hmeri, kontrolēja kaučuku ražošanu un nauda tiks sadalīta savā starpā. Nu, taču jārunā par lietām skaidri. Un otrais, tie saruna partneri, kāda mums ir, uh, Es atkārtoju, tie ir tad šķietami sarunu partneri, jo vienkārši citu nav, bet tie nav īstie pārsarunu partneri. Un lielākā problēma ir dienvidi. Un ja mēs runājam par robežām, tad man gluži, nu, godīgi jāsaka, nesaprot pilnīgi neko. Attieksmi pret robežām dienvidu koridors ir nozīmīgākais, tad eh, pa eh, Sudānu, Ēģiptu un tā tālāk. Uh, robeža rajons starp Ēģiptu un Nigēriju. Tā ir absolūti atklāta robeža, pilnīgi atklāta arī uh, ieroču kontrabandai, Boko Haram. Čādā to uh, arī e, izmanto. Mums ir jābūt reāliem un nevis uh, tādai fiktīvai politikai jāpievēršas. Gibt es weitere Wortmeldungen? Vai vēl kāds vēlas uh, uzstāties? Nē, tas tā nav, līdz ar to sēde uh, slēgta, kad mēs tiksimies nākamreiz. Mēs tiksimies 28. septembrī uh, nākamajā sēdē. Paldies!